Colleagues, uh, take your seats. I'm going to make a prompt start. Kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas, mēs tūlīt sāksim darbu. Paldies. Uh, we begin with the uh, adoption of the agenda. Sāksim ar darba kārtības apstiprināšanu. Ja pret to nav iebildumu, tad uzskatīsim par apstiprinātu. Pāriesim pie valodu pārklājuma Tātad tulkojums nodrošināts franču, vācu, itāļu, nīderlandiešu, angļu, grieķu, spāņu, poļu, zviedru, ungāru, latviešu, uh, poļu, slovāku, bulgāru, rumāņu, citās valodās nebūs. Otrais esams saņēmuši pārskatīto Eiropol regulu un saskaņā ar 66. reglamenta pantu šis dokuments ir nosūtīts izpētei. Un uh, referents Dijas Demēra ierosina šādu grafiku. 20. 21. aprīlis ir uh, izskatīšana Lībe komitejā. 20. aprīlī balsojums Libe komitejā par šo uh, ieteikumu. Un 10. maijā tiks izskatīts otrā lasīmā plenārs sēdē. Pārējām pie trešā punkta, tas ir protokola apstiprināšana iepriekšēji 7. septembra sēdē, ja nav iebildumu, tad protokols ir apstiprināts. Vai visi gatavi? Point four, colleagues will know from the correspondence of last week that we... Kolēģi, eh, no mūsu sārakstes pagājušajā nedēļā jūs zinat, ka esam iekļāvuši divus svarīgus punktus šīs dienas darba kārtībā. Un lūdzu klausieties uzmanīgi. Ceturtais punkts un piektais punkts. Rekomendāciju projektu izskatīšanu otrajā lasījumā. Mēs izskatām šos punktus saskaņā ar 7. aprīļa priekšsādātāju konferences lēmumu attiecībā par datu apstākļiem aizsardzības regulu un PNR regulu. Šis dokuments ir nosūtīts saskaņā ar likumdošanas procedūru parlamentam. Priekšsēdētājs plenārs sēdes sākumā paziņoja, ka visi šie dokumenti ir saņemti un saskaņā ar 66. reglamenta punktu mēs varam izskatīt parlamenta nostāju šajā jautājumā. Un padomes uh, nosūtītais dokuments ir saskaņā, pieņem saskaņā ar 15. decembra lēmumu pagājuši gadu. 17. decembra vēstulē es informēju, ka pirmā lasījuma teksts atbilst Lībes komitejas lēmumam ar nosacījumu, ka to pārbauda juristi, lingvisti, un ka šis teksts Uh, tiks bez uh, grozīšanas uh, izskatīts otrajā lasījumā parlamentā. Un es došu pavisam īsti vārdu referentiem par abiem šiem punktiem un arī padomas prezidentūrai. Es aicināšu tagad uh, referentu par uh, datu aizsardzības regulas teikties Lauristīnas kundze. Paldies, neatkārtošu pēc būtības jūsu teikto par padomas lēmumu un es esmu gatava to pieņemt. Es tikai gribēju paust savu dziļu gandarījumu par to, ka esam nonākuši pie uh, brīža, kad visa šī pakotne tiek iesniegta plenārsēdē, tā tad regula, direktīva un PNR Tieši to no mums arī sagaida vēlētāji. Tāpat esmu gandarīta, ka sadarbībā ar ēnu referentiem, ar visām politiskām grupām mēs esam nonākuši pie rezultāta, kas šajā uh, sarežģītajā laikā apliecina, ka Eiropas parlaments padomu un komisija kopīgiem spēkiem uh, var pieņemt būtiskus lēmumus, lai apliecinātu, ka Eiropas vērtības pamata uh, cilvēku tiesības tiek respektētas arī sarežģītā laikā, ka to respektē tiesības sargājušās iestādes, cīnoties pret terorismu, ka tiek respektētas cilvēku tiesības arī šādā situācijā. Tas ir ļoti būtiski. Un pēdējais mēs esam pārliecinājušies par to, ka ļoti svarīgi ir tiesību sargājušo iestāžu sadarbība, informācijas apmaiņa. Un ar šo direktīvu esmu pārliecināta, mēs varam nodrošināt, ka šī sadarbība noritēs daudz raitāk. Paldies! Paldies, Mariju! Un tagad par vispārējo datu aizsardzības regulu. Ist Albrecht kungam ir eh, transporta problēmas un skā Kellere piekrita laipni viņa vārdā te e, uzstāties. Lūdzu. Paldies, kā jūs norādījāt, jā, nu, dažkārt uh, transporta problēmas ir grūti pārvarēt. Uh, Filips uh, drīz ieradīsies, bet viņš lūdza jums teikt sekojošo. Uh, kolēģi ēnu referenti, vairāk nekā četrus gadus esmu strādājis pie, kā referents pie uh, vispārējās datu aizsardzības regulas projekta, kā to saņēmām no padomes. Mums ir notikušas intensīvas sarunas starp likumdošanas iestādēm, balstoties uz 2014. gada mārta lēmumu un padomus kopīgo nostāju no 2015. gada. Luksemburgas prezidentūras laikā decembrī panāktā vienošanās ir svarīgs signāls par darba pabeigšanu pie šā uh, dosjē līdz 2015. gada beigām. Par to paziņoja parlamenta priekšsēdētājs un valstu vadītāji vairākas reizes. Pieņemšana šajā komitejā un koreperā gandrīz vienbalstīgi pagājušā gada decembrī liecina, ka mums ir pa, izdevies panākt pareizu līdzsvaru starp augstu uh, augsta līmeņa datu aizsardzību un uh, pamatiesību aizsardzību no vienas puses, un otras puses veidot uh, vienotu, uh, darboties spējīgu digitālo tirgu no otras puses. Un es gribētu vēlreiz uzsvērt, ka es neuzskatu, nekad neuzskatīšu, ka šie divi aspekti ir pretrunīgi. Datu aizsardzības nodrošināšana ir ne tikai nosacījums uzticībai un inovācijām digitālā ekonomikā, bet ir izšķirošs faktors, lai nodrošinātu veiksmīgu ekonomikas attīstību. Mēs, Eiropieši, eh, eksportējam ne tikai augstu līmeņu datu un privātās dzīves aizsardzību tiešsaistē, bet veidojam arī nākotnes digitālo tirgu, kad šie standarti būs absolūti nepieciešami jebkuram pakalpojumam un izstrādājumam. Mums izdevās panākt šo vienošanos demokrātiskā procesā. Uh, šo gadu laikā, un tas ir solis uz priekšu, veidojot juridisko satvaru digitālajai pasaulē nākotnē. Un tam būs noteikta ietekme uz šo jomu. Gribu pateikties ēnu referentiem, visiem kolēģiem šeit, pad komisijām padomē, kā arī visiem interešu pārstāvjiem par viņu apņēmību panākt šo rezultātu. Mums izdevās panākt plašu vienošanos un tādēļ uh, ātra procedūra, uh, pieņemot šo uh, tiesību aktu un direktīvu rīt, ir uz pareizā ceļa. Mēs paveiksim šo darbu un nonāksim pie gala rezultātu. Datu kontrolieri dalību valstis un visas iesaistītās puses ir gatavas darīt visu, lai nodrošinātu vienātu datu aizsardzības režīmu Eiropas Savienībā. Tas ir nepieciešams šodien un rīt. Paldies! Jūs uh, paldies! Referents atbalsta arī šo procedūru. Gribētu vajadzētu tagad prezidentūras pārstāvim teikt kādus vārdus lūdzu. Paldies priekšādātāji, gudātie deputāti! Arī padomu ļoti atzinīgi vērtē šo vienošanos, ko panākusi padomu ar parlamentu decembrī par kopējo datāsardzības direktīvu kriminālu tiesību jomām. Sarunas bija ļoti intensīvas, tāpat laikā arī ļoti efektīvas. Gribu teikt paldies padomas vārdā Liba komitejai un īpaši referentiem Augustāns kungam, Albrecht kungam, tāpat par viņu ieguldīto darbu un ļoti konstruktīvo pieeju. Vispārīgā datu aizsardzības direktīva nodrošina harmonizētas noteikums personas datu aizsardzībai, un tas nāk kā nākamais solis iekšējā tirgus pabeigšanai datu jomā, kas attiecas arī uz krimināltiecību jomu un tādējādi nodrošinām efektīvu tiesu iestāžu sadarbību. Tāpat laikā garantējam konsekventi augstu datu aizsardzības līmeni. Rīt balsojumā Libē mēs e, varēsim tālāk virzīt uz priekšu kopējo vispārīgo datu aizsardzības pakotni un cerams, ka plenārsēdē notikušais balsojums būs pēdējais solis līdz tam brīdim, kam, kad iedzīvotāji varēs saņemt e, efektīvus datu aizsardzības e, noteikumus un tos arī attiecīgi izmantot. Lielas paldies, saka priekšēdētājs, paldies visiem trim runātājiem. Tālāk par procedūru, kolēģi. Kā jau es jums stāstīju, 7. un 8. aprīļa ēpastos grozījuma noteikti iesniegšanas termiņš ir pulkstens 10 šovakar. Gribu jums visiem atgādināt, ka saskaņā ar procedūru grozījumu tiks iesniegt tikai un vienīgi angļu valodā un diskusijas notiks starp koordinatoriem. Turklāt grozījumiem jāieslēp tikai Word eh, formātā. Un tikai deputāti, kas pastāvīgi darbojas Un šeit var iesniegt. Tātad, kā jau teicu, 11. aprils, 2010. vakarā ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Balsojums Liba komitejā paredzēts otrdien, 12. aprīlī, 11.15. šajā pašā telpā. Kolēģi, nu ja tas tad ir viss, tad varam pāriet tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir sastais darba kārtības punkts Nu šeit atkal mums ir kāds krits par upuru transporta satiksmes sarežģījumiem. Nē, Vikstrēms kundze nav klāt. Vai ir kāds, kas viņu aizstāja? Vai Pikstrēms skundze ilgi kavēsies, ja eh, varbūt visam vienkārši ar žestiem dodiet man ziņu? Piecas minūtes jūs sakāt. I'm not sure what to do here. Īsti nesaprotu, ko tagad iesākt. Colleagues, just uh, uh Godātie kolēģi, nu, burtiski mirklīt, es to ir pārliecināšos, cikos Vikstrēmas kundze var ierasties, un tad arī sapratīsim, kā rīkoties tālāk. I think, I think if she's going to be delayed, I think I'll just move on. Šķiet, ka viņi tomēr kavēsies ilgāk, līdz ar to varbūt mēs pāriesim tālāk pie robežu pakotnes un pie Vikstrēmas kundzes ziņojuma varam atgriezties pēc tam. Mm, vēlāk, kad būsim izskatījuši šo nākamo punktu, ja vai tas šeit pieņemami? Godātie kolēģi, labi, te ķeramies pie septītā darba kārtības punkta klāt. Vienkārši nevēlos aizkavēt visus, taču esam Strasbūrā, ir jau vakars. Uh, Vēlamies pārliecināties, ka mēs iekļaujamies mums atvēlētajā laika grafikā. Kolēģi, tātad. Redzu, ka te visi fotografējas un pašīšu stājas, čalo. Viss jau ļoti labi. Bet jāķers pie darba. Jā, nu, ļoti jauki, ka visiem tāda patīkama atmosfēra iet pie sirds. Bet septītais darba kārtības punkts ir ļoti nopietnas darba kārtības punkts. Cilvēki turpina ienākt zālē un ar katru brīdi ceru, ka kāda no, kas no šiem cilvēkiem būs veikstrēms kundze, bet nē. Labi, septītais darba kārtības punkts - Eiropas robežu un krasta apsardze. Godātie kolēģi, šis dokuments ir prioritatīvs mūsu komitejai jo ir ļoti saspringts laika grafiks, atbilstības kontrols pie Schengens ārējām robežām, kā mēs labi zinām, ir viens no priekšnosacījumiem tam, ka iekšē piekšējām robežām nenotiek robežu kontrola Schengens zonā priekšlikums par Eiropas robežu kontroli, ja tas tiks pieņemts, piedāvās aizsardzību Schengens ārējām robežām, identificējot attiecīgos trūkums saskaņā ar Frontex regulu. Šodien referents Pabrika kungs liks priekšā savu ziņojumu projektu, un es vēlējos pārliecināties, ka viņš ir gatavs šim uh, uzdevumam. Jā, tā vien šķiet, ka tā arī ir. Nu tad pēc referenta tālāk es došu vārdu komisijai, pēc tam arī prezidentūrai, katram nevairāk kā desmit minūtes, un pēc tam uh, lūkšu tālāk eh, apmēram pa septiņām minūtēm uzstāties Legērī kungu un Vievorovskī kungu, kas liks priekšā atzinumus. Tātad, kolēģi, nu tad tagad virzamies uz priekšu, strādājam pie šī dokumentu, lūkšu dok referentu Pabrika kungu likt priekšā ziņojumu projektu. Atvainojos, ja iepriekš, ka mums nācās mazliet mainīt darba kārtību. Vai esat gatavi šim uzdevumam? Lūdzu, Pabrikungs, jums vārds. Priekšādātāji pateicos, dāmas un kungi. Tiešām ārkārtīgi priecājos, ka var likt jums priekšā šo ziņojumu par Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūru. Kā mēs visi labi zinām, un kā jūs minējāt arī iepriekš, esam saņēmuši šo priekšlikumu uh, no Eiropas komisijas, ja šo dokumentu no komisijas pavisam pirms neilga laika, un tāpēc es pats un arī visi mūsu ēnu referenti mm, jutāmies ļoti ierobežot laika dēļ, ierobežojumu dēļ. Pirms pārēju pie satura gribētu pāris vārdos parunāt arī par šī dokumenta satura. Ārkārtīgi priecājos ka tas eh, darbs noticis ļoti pārskatāmā veidā. Strādājām kopā ar pārstāvjiem no citām grupām, politiskajām grupām parlamentā ar citiem mēnu referentiem. Darbs tiešām bija ļoti konstruktīvs. Un jau šobrīd ir gūti rezultāti konstruktīvā darba rezultātā. Lūk, ziņojuma projekts ir jūsu priekšā, lai jūs varētu to tālāk izpētīt. Kas attiec uz pašu ziņojumu? Nedomāju ka vajadzētu vēl atkal no jauna uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi ir Schengens zona Eiropas Savienībai. Un cik ārkārtīgi svarīgi arī mums visiem ir risināt pašreizējo migrācijas krīzi Eiropas Savienībā. Kas attiec uz Schengen, tad jāsaka, tas ir viens no lielākajiem sasniegumiem, ko ir panākusi Eiropas Savienība. Un tagad mūsu ārējos robežas eh, izjūt spiedienu un rezultātā rodas risks, arvien lielāks risks, ka mums varētu nākties no kaut kā Schengens kontekstā atteikties. Lai tas tā tomēr nenotiktu, tas nebūtu vajadzīgs, ir ārkārtīgi svarīgi virzīties uz priekšu ar administrācijas uzlabojumu un pārvaldību attiecībā uz Eiropas Savienības ārējām robežām. Un, protams, ka šajā ziņā laiks ir ļoti no svara. Drošas ārējās ēs robežas pilnīgi noteikti būs viens no nosacījumiem, kas ļaus krietni labāk risināt ne tik vien migrācijas krīzi, par ko šobrīd, protams, visi uztraucamies, bet arī, lai palielinātu drošību mūsu Eiropas Savienībā, mūsu pilsoņiem un valstīm. Mēs turklāt arī zinām visi par šiem traģiskajiem terora uzbrukumiem Parīzē un Briselē, par to vēl tiks spriests arī tālāk. Un tas nozīmē, ka mums kaut kas ir jādara, lai pārliecinātos, eh, ka, no, ka panākam drošību. Kas attiec uz pamat principiem, ko atspoguļoju šai ziņojuma projektā. Pirmām kārtā jāpiemina ka tika pausta zināma kritika no to puses, kas šķiet baidās ka pastiprināta sadarbība robežu pārvaldības jomā varētu kaut kādā veidā ierobežot dalībvalsts suverenitāti. Bet tā nav taisnība, jo ja mēs paskatāmies uz šo ziņojumu projektu, kas tika izstrādāts kopīgiem spēkiem, un ko mēs, protams, vēl uzlabosim tālāk, tad redzam, ka šāda veida aģentūra faktiski palielina un pat spēcina dalībvalstu suverenitāti jo Eiropas Savienība ir tik spēcīga, cik spēcīgs ir tās vājākais posms. Un ja mēs varam palielināt atbalstu tām valstīm, kas ir pie ārējām robežām, nu, tas nozīmē, ka mēs palīdzam šo valstu kapacitātēm kopumā, un tas arī ir vajadzīgs. Otrām kārtām, domāju, ka ļoti svarīgi parādīt Eiropas Savienības pilsoņiem, ka Eiropas Savienība ir tāds projekts, kas darbojas efektīvi. Un tas nevienmēr ir tik vienkārši. Ne visi politiski lēmumi, politiskie lēmumi, ko esam pieņēmuši, ir bijuši tādi, par kuriem varam lepoties un kas ir bijuši īpaši efektīvi. Bet šādas aģentūras izveidošana un Frontex uzlabošana pilnīgi noteikti ir labs efektivitātes piemērs. Un mēs ar to varam parādīt Eiropas pilsoņiem, cik efektīvi var būt Eiropas Savienība un ka tā var daudz labāk nekā līdz šim pārvaldīt ārējās robežas. Mūsu pilsoņiem ir vajadzīga drošība, mūsu pilsoņiem ir vajadzīga ticība Eiropas Savienības kapacitātei. Šī ticība jāatjauno. Par priekšlikumu runājot, mēs savā darbā pieturējāmies pie diviem principiem. Pirmais Mums nepieciešams pārliecināties, ka komisijas priekšlikums spēj garantēt to, ka aģentūra darbosies efektīvāk nekā pašreizējā Frontex sistēma. Otrs izaicinājums, kas bija visu mūsu priekšā, bija ļoti ierobežotais laika grafiks, jo mēs rīkojāmies sasteigti, bet ja mēs nevarēsim strauji rīkoties, tad arī visi citi plāni tiks apdraudēti. Migrācijas krīze, iekšējie pārvald, robežu pārvaldības plāni, kurus nav iespējams virzīt uz priekšu, kamēr nesam pieņēmuši šo dokumentu, ja nesam šo jomu izstrādājuši. Un tālāk, protams, par principiem runājot, mēs vēlējāmies ievērot caurskatāmību, vēlējāmies darboties pārskatāmi, ņemt vērā, nu, tik vien, cik tas ir iespējams, ņemot vērā šos principus, visus risinājumus risinājums, kas nāca mūsu virzienā no visām grupām, no ēnu referentiem, kas piekrita sadarboties un kas piekrita šai pamatidejai, ko paudām dokumentā. Kas attiecas uz tādām pretrunīgākām pusēm šai dokumentā, nu vienu no tām jau minēju, tā ir suverenitāte. Otra pretrunīgā šķautne, par ko arī tiks droši vien diskutēts, bija tas, ko gan darīt, ja dalībvalsts nevēlas sadarboties, pat tajā gadījumā, ja tā izjūtas piedienu pie ārējām robežām un migrācijas vilni. Nu, tad šajā jomā šķiet mums ir izdevies rast diezgan labu kompromisu par to, kā mēs neapdraudot valsts suverenitāti tik un tā varam rast veidus un iespējas ne, nekaitēt Eiropas Savienības suverenitātei kā tādai. No komisijas saņēmām ļoti labu priekšlikumu izveidot straujās reakcijas grupu. 1500 eh, robežu sargu eh, apjomā un citu ekspertu apjomā, un tad šie cilvēki varētu tikt nosūtīti uz krīzes reģionu, uz krīzes robežu, uh, Un vienkārši, lai būtu tā, lai precīzi varētu rīkoties, to mēs sauktu nevis par straujas rezerves grupu, bet straujas reakcijas grupu, jo viņi tad pavisam strauji varētu tikt nosūtīti uz konkrēto teritoriju. Un tas, protams, ir īpaši svarīgs tām valstīm, kam ir šīs ārējās robežas. Tas pats attiecas arī uz jautājumu par eh, komunikāciju ierēģiem, jeb liezonu ierēģiem. Mūsu ierosinājums ir tāds, ka visas valstis šai kontekstā tiek ņemts vērā, lai nebūtu nekādas diskriminācijas, un tādā veidā varētu daudz ātrāk un straujāk nodrošināt informācijas apvainu. Aģentūra var sniegt palīdzību dalībvalstīm, ja šī valsts sastopas ar problēmām, eh, un var to darīt ar virkni instrumentu instrumentiem, jo tiek piedāvāta diezgan plaša tehniskā kapacitāte. Un, ja ir kāda dalībvalsts, kurā ir mazāk resursu, kas ir nabadzīgāk, kas sastops ar lielākām problēmām, tad tā var saņemt tā palīdzību šai ziņā var paņemt, piemēram, arī glābš, meklēšanas un glābšanas operācijās at, palīdzību, kā arī zan citādi veidu palīdzību. Ar ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība tajā brīdī, kad tā vē, mēlas demonstrēt efektivitāti, tāpat laikā neaizmirst par pamatjautājumiem, par jautājumiem, kas ir visas Eiropas Savienības eh, darbības pamatā, un tas ir pamatiesības. Un es domāju, ka šī aģentūra tiek veidota tā, ka tajā ir iestrādāt šīs drošības klauzulas, lai pamatiesības tiktu nodrošināts katram individam. Vienalga, eh, kas, tas, kas tā būtu par personu, ja tas dzīvi darbību skar šīs aģentūras darbība. Aģentūrai, protams, jābūt arī atskaitīties spējīgai, tā jābūt redzamai. Uh, Un, protams, te nospēlē savu lomu ne tikai padomu, bet arī komisija un Eiropas parlaments. Es domāju, ka parlamentam turklāt ir jāspēlē loma arī tajā brīdī, kad mēs izvēlamies aģentūras vadītāju, izpildu direktoru, tā vietnieku. Es uzskatu, ka ka ja mums izdosies savlaicīgi uzlabot Frontex darbību un šādā veidā izventot eh, jauno aģentūru, tad tas varētu būt lielisks piemērs tam, lielisks pierādījums tam, ka es ir efektīva kā institūcija. Un tādā veidā mēs varētu atdot iedzīvotājiem cerības, atdot viņiem ticību Eiropas Savienībai. Un tas, es domāju, ir tā pievienotā vērtība, ko šī aģentūra um, dos. Bet nu, tā ir atbildība, ko tā nes uz saviem pleciem. Turklāt beig beigās gribu atgādināt, ka mums nevajadzētu uzskatīt, ka šī aģentūra būs tāda, ka tāds burvju risinājums un atrisinās pilnīgi visas problēmas. Nē, vajadzēs tāpat laikā pieņemt strauji un bez aizķeršanās arī cita veida lēmumus nenoliedzami. Tāpēc varbūt nevajadzētu mēģināt šo dokumentu pieblīvēt ar visām tām lieliskajām idejām un domām, kas mums ir parādījušās, jo šī projekta veiksme ir atkarīga no tā, lai mēs pieturētos pie laika grafika un lai mēs pieturētos pie priekšlikuma, kas ir izteikts, maksimāli to uzlabojot, bet nevis eh, labu nodomu vadīti, sagrautu visu līdz šim paveikto. Līdz šim, es domāju, mums darbs ir izdevies visai veiksmīgi ar visām interesētajām pusēm, ar visiem ēnu referentiem, tāpat ar ekspertiem no citiem citām iestādēm. Domāju, ka nu, viss ir nodrošināts, lai process varētu labi virzīties uz priekšu. Tiešām ceru, ka turpmāko mēnešu laikā mēs saņemsim tādus um, godprātīgu attieksmi arī no visām citām grupām un varēsim šo dokumentu pieņemt. Lielas paldies, saka priekšādātās, līdz ar to dosim tālāk vārdu komisijas pārstāvim. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, esiet sveicināti. Iesākumā es atgriezīšos pie referents sacītā galvārdā šis priekšlikums par e, e, Eiropas robežu un krastapsārdzi nav burvju risinājums. Tas ir e, risinājums migrācijas krīzes risināšanai un atsevišķi pasākumi ir piedāvāti, ieviesti vai ne vēl nav. Bet mums ir nepieciešams viss pasākumu kopums, ko varētu ieviest, lai mēs varētu efektīvi rieģēt uz migrācijas krīzi visās tā, visos tās aspektos. Es vēlos pateikties referentam un arī padomēji par savlaicīgo reakciju uz šo priekšlikumu, lai šodien jau Lībe komitejā mēs varētu skatīt eh, Pabrika kunga ziņojumu projektu, tas ir ārkārtīgi būtiski, jo, lai varētu saglabāt Schengenes zonu, mums ir jāatgūst kontrole pār ārējām robežām. Un šajā sakarā es vēlētos uzsvērt to, ka runājot par kontroles atgūšanu pār ārējām robežām, tas nenozīmē, ka mums ir jāmēģina neielaist nevienu iekšā. Nē, tas attiec arī cita starpā uz ārējām robežām, vai e, personai ir tiesības iebraukt vai nē, un tiem, kuriem šādu tiesību nav, tos neielaist. Šeit nav runa par cietokšņu veidošanu Eiropā bet tam vajadzētu kopumā uzlabot mūsu ārējo robežu pārvaldību kā daļu no labākas migrācijas pārvaldības tehnikas. Es vēlos pateikties Artim Pabrikam un ēnu referentiem par konstruktīvo pieeju un sadarbību, kāda mums ir bijusi līdz šim, un šķiet, ka viss liecina domāt, ka par šo jautājumu mēs varēsim darbu pabeigt samērā ātri. Es atzīmēšu arī to, ka gan parlamentā, gan padomē ir vērojama elastība, un tas ir skaidrs arī pabrikunga ziņojumā. Domāju, ka abi līdzlikumdevēji ir apņēmušies turpināt darbu kompromisa garā, lai varētu panākt savlaicīgu teksta pieņemšanu. Un pat, jā, visa migrācijas krā, krīze netiks atrisināta, tomēr eh, daudz kas tiks izdarīts, lai nākotnē mēs varētu vieglāk risināt līdzīgas krīzes situācijas. Un vēl viens aspekts, kuram es gribētu pievērsties, ir tas, ka nesen mēs saņēmām Eiropas datu aizsardzības uzrauga eh, atzinumu jo tādā tempā, kā komisijai nācās iesniegt šo priekšlikumu, mēs nevarējām organizēt eh, iepriekšējas konsultācijas ar datu aizsardzības uzraugu un ar gandarījumu. Es redzu, ka kompromiss tekstos un referents jau ir ņēmis vērā veselu rindu ieteikumu no uzraudzītāja puses, un mēs esam gatavi līdz ar datu uzraugu, ar referentu, ar prezidentu uzskatīt to, kā mēs varam pilnībā ņemt vērā eh, šo, at, to atzinumu tad, kad turpināsies sarunas par šo priekšlikumu. Nebūs pārsteigums, kā gan padomē, gan pabrikunga ziņojumā tiek skatīti vieni un tie paši jautājumi - ievainojamības izvērtējums, Schengenes e, e, izvērtējuma mehānisms, dalībvalstu obligātais devums gan šķiet piešķirt resursus tehnisko aprīkojumu aģentūrai, lai tā efektīvā veidā varētu īstenot savu darbību. Tāpat jānorāda varbūt nedaudz vienkāršotā mērā tas, ka padomē. Diskusiju laikā bija zināma tendence eh, pieprasīt lielāku dalību valstu klātbūtni veidojot Eiropas robežu un krasta apsārdzi. Vairāk dalību valstu caur mm, atsevišķu atbildību piešķiršanu aģentūras eh, pārvaldības padomēji. Šodien pabrikunga ziņojumā ir, es gribētu sacīt, eh, gluži loģiski, vairāk parlamenta aģentūras pārskata atbildība iespējama parlamenta loma iecelšanas un izvirzīšanas procedūrā izpildirektoram, nosaukšu tikai vienu piemēru Piemēram, ievainojamības izvērtējumā padomē kompromiss, kas tiek piedāvāts attiecīgai dalībvalstī, vajadzētu eh, saņemt šo izvērtējumu un komentāru. Pabrikunga ziņojumā ir norādīts, ka arī parlamentam ir jāsaņem šāds izvērtējums, un abi varētu būt pilnībā salīdzināmi. Un šajā sakarā es domāju, ka tad, kad ir noteikta libe nostāja šajā sakarā, tad trilogos varētu atrast līdzsvaru, ņemot vērā starp institūciju līdzsvaru. Bet, ja ir gatavība panākt kompromisu, tad vajadzētu būt iespējamam panākt vienošanos, kas varētu būt apmierinoša it visiem. Un šajā kontekstā es vēlos jūs informēt par to, ka padomē mēs esam konstruktīvi piedavījuši diskusijās tieši tāpat, kā tas notiek šeit. Un arī jūs zināsiet, ka padome ir panākusi kopīgu pieeju šajā sakarā. Tāpat arī piebildīšu to, ka komisija nav pieņēmusi nekādus grozījumus, kas ir uz darba galda padomē. Komisija vēlas vispirms dzirdēt parlamentu nostāju, un tad mēs definēsim mūsu galīgo nostāju attiecībā uz iespējām iespējamajām izmaiņām grozījumā. Un šajā sakarā mēs cerīgi raugāmies uz ēnu referenta viedokļiem par Pabrikunga ziņojumu projektu un esam pilnībā gatavi sadarboties caur dialogiem, trilogiem, lai nonāktu pie piemērota un atrisinājuma. Paldies! Uh, Un tagad prezidentūras vārdā Lister Broka kungs. Paldies, priekšsēdētā godējumie deputāti. Paldies par uzaicināšanu piedalīties šajā ziņojuma projekta apspriešanā, un iesākumā es vēlētos pateikties referentam Martin Pabrikam par sadarbību, kāda bija pār šo jautājumu. Tāpat arī nedrīkst aizmirst komisiju, ar kur sadarbība noritēja ļoti veiksmīgi, un padomē nebūs nekāds pārsteigums. Uh, attiecībā uz to, ka šis dosie tiek uzskatīts par prioritāru, jo situācija eh, pie mūsu ārējām robežām ir satraucoši. Termiņi tika noteikti jau februārī, un eh, valstu eh, vadītāji izlēma, ka ir politiska vienošanās jārod līdz šī pusgada beigām. Uh, Tas parāda to, ka mēs esam apņēmušies šādu vienošanos panākt, kā arī norāda to, ka citas iesaistītās institūcijas ir apņēmušās strādāt šī mērķa sasniegšanai. Padomē, mēs esam darbu kopš paša sākuma pātrinājuši, un tas jau ir um, palīdzējis panākt vienošanos par tekstu koreper līmenī. Prezidentūrai ir padomas mandāts uzsākt sarunas ar parlamentu, un mēs cerīgi raugāmies uz, šīm, uz šo sarunu turpinājumu. Tālāk par saturu runājot, tieši tāpat kā komisija un references vēlos norādīt, ka bija vairāki būtiski jautājumi padomē bet par būtību runājot, komisijas priekšlikums bija ļoti labs pamats diskusijai, un es domāju, ka mums ir izdevies paturēt galvenos elementus padomas tekstā no komisijas priekšlikuma. Lielākās izmaiņas ir e, saistāmas ar ievainojumības izpēti, ar ko, atbildī, kopa atbildību, e, dalību valstu atbildību un Eh, procedūra attiecībā uz ievainojamības izvērti. Un šeit mēs saskatām uh, iespēju nopietnē attīstībai. Tāpat arī referents norādīja to, ko darīt, ja attiecīgā dalībvalsts nevēlas izpildīt iepriekš pieņemto lēmumu. Arī šajā gadījumā mēs esam atraduši risinājumu, kas respektē dalību valstu suverenitāti, bet kas var būt efektīvs. Attiecībā uz citiem būtiskiem jautājumiem, kā pamatiesība stratēģija, eh, glābšanas eh, darbi, mēs mēģinājām pieturēties maksimāli tūl komisijas priekšlikumam, un mums izdevās arī iekļaut vairākas bāžas, eh, ko norādīja datu uzraudzības uzraugs savā atzinumā 18. martā. Noslēgumā vēlos piebilst, ka mēs cerīgi raugāmies uz turpmāk sadarbību referentu ar komisiju, ar ēnu referentiem par šo dosieju, lai mēs varētu panākt vienošanos jau šī pusgada laikā. Paldies par uzmanību! Um. Paldies! Tagad vārds Ligierikungam no Frontex. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi un dovā, devāt uh, iespēju pastāstīt jums par uh, darbā gūto pieredzi. Manas uzstāšanās viena daļa būs veltīta mandātam, kas ir ierosināts, otra daļa būs veltīta atbildības jautājumam. Protams, viss balstās uz aģentūras gūto pieredzi no operatīvā viedokļa un arī no manas pieredzes izpildu direktora amatā 15 pēdējo mēnešu laikā. Pirmkārt par mandātu. Tāpat kā citi runātāji, es varu apliecināt, cik svarīgi ir izvērtēt valstu apdraudētības līmeni vai neaizsargātības līmeni. Mēs veicam riska analīzi un ir svarīgi, lai aģentūrai būtu iespēja veikt šo analīzi objektīvā veidā. Tālāk par uh, rīcības spēju. Pagājuši gadu mēs konstatējām trūkumus. Bija skaidrs, ka dalība valstis, aģentūra un Eiropas Savienība kā tāda pra, prasa vairāk šādas rīcības spējas, vairāk robežsargu, vairāk aprīkojumu, ko varētu dislocēt īsā laikā uz ārējām robežām. Ir ļoti svarīgi uh, lai būtu šāda reakcijas rezerve un lai aģentūrai pašai būtu savs aprīkojums, kā to ierosina komisija un kā tas ir ierakstīts šajā dokumentā. Minēšu piemēru par to, ko esam paveikuši pēdējo mēnešu laikā Frontex. Mēs esam attīstījuši iespēju iegādāties gaisa novērošanas pakalpojums un īrēt lidmašīnas. Tas bija ļoti būtiski, lai pārvarētu trūkumus, ja dalību valstis nespēja izmantot šādus uh, nevarēja nodot aģentūras rīcībā šādas um, gaisa novērošanas um, lidmašīnas. Aģentūra tagad nav informēta par dalību valstu um, plāniem sašaurināt uh, robežu uh, apstārdzi vai arī uh, kāda uh, stratēģija tiek izstrādāta. Un mēs paredzam, ka Frontex varētu uzlabot operatīvo koordināciju šajā jomā. Varu apstiprināt arī to, ka Tagad aģentūra nodarbojas ne tikai ar migrācijas jautājumiem, bet pagājušā gada notikumi apliecina to, ka uh, ir uh, jāpārvar sadrumstalotība starp pirmo un trešo pīlāru. Tagad šis dalījums ir pārvarēts. Piemēram, pēc terorismu teroristu uzbrukumiem novembrī padome pieprasīja, lai aģentūras un tīpaši Frontex sniegtu atbalstu dalību valstīm uh, šajos uh, reģistrācijas punktos, hotspots, un tādēļ mēs esam uzlabojuši sadarbību ar Eiropolu un tiesības sargājošām iestādēm. Tagad es nonāku pie jautājuma par personas datiem. Tas ir uh, sensitīvs jautājums. Šis priekšlikums ir uh, tālējošs, un es varu tikai norādīt, ka tad, kad aģentūra sniedz atbalstu dalību valstīm uh, reģistrācijas punktos vai kad uh, Eiropas Savienības robežsargu vienības tiek dislocētas dalību valstīs, Tad, lai e, sniegtu pievienoto vērtību, e, šiem darbiniekiem ir jāspēj izmantot e, attiecīgās datu bāzes, Schengens informācijas sistēma, vīzu informācijas sistēma un arī citas datu bāzes attiecībā uz robežu apsardzi. Tāpat daudz, tas būtu daudz efektīvāk un vieglāk strādāt ja aģentūrai būtu piekļuva šīm datu bāzēm. Bet, protams, ir jānodrošina atbildība un uh, šo, šīs piekļuves uh, kontrole arī ir jānodrošina. Tāpat gribu minēt ar citā, sadarbību ar citām tieslietu un iekšlietu aģentūrām. Uh, sadarbība ar Eiropolu ir uzlabojusies. šobrīd Tritona operācijas ietvaros mēs iztenojam sadarbības projekts un tos vēl paplašināsim. Tāpat attiecībā uz personu, to personas datu izmantošanu, ko ir savākus Frontex un citas aģentūras. Tāpat mēs sadarbojamies ar EASO lai nodrošinātu līdzsvarotu robežu pārvaldību. Frontex ir gatava to darīt. Būtu labāk, mēs varētu labāk strādāt, ja regulējums būtu uzlabots šajā jomā. Šogad aģentūra veltīs vairāk nekā 100 miljonus eiro jūras operāciju veikšanai un tas ir uh, liels solis uz priekšu. Ja aģentūra varētu uh, attīstīt sadarbību ar uh, krastes apsardzi un ar muitu un citām aģentūrām. Mēs sadarbojamies arī ar Eiropas eh, zvejsaimniecības kontrolas aģentūru, ar jūrniecības aģentūru. Mēs īstenojam pilotu projektus, kā arī apliecina, ka nākotnē būs ļoti uh, būtiska šāda sadarbība eh, jūras robežu apsardzībā, lai mēs varētu sadarboties ar krasta apsardzes un jūras spēkiem. Un tagad par atbildību un pamattiesībām. Es runāju arī balstoties uz savu pieredzi Frontex izpildu direktoru amatā. Tādai aģentūrai kā Frontex ļoti būtiski ir, lai to uztvertu kā tādu, kas ir pakļaut demokrātiskai kontrolē un kas ir atbildīga. To esmu teicis jau šajā komitejā un citās parlamentu komitejās. Tāpat esmu bijis arī nacionālos parlamentos uzaicināts uz sanāksmēm un es esmu norādījis, ka ļoti svarīgi, lai aģentūra būtu atbildīga, lai tā atbildētu uz jautājumiem, tāpat, lai tiktu īstenota Eiropas datu sarga, ombuda, Eiropas Savienības tiesas kontrole, no pamatiesību aģentūra, lai mūs kontrolētu, lai uh, nodrošinātu atbilstību līgumiem, uh, likumiem un pamatiesību normām. Kā izpildirektors es uh, Eh, jūtu, ka ir nepieciešams pierādīt, ka mūsu aģentūra darbojas atklāti un atbildīgi. Un noslēgumā es gribu teikt, ka tā ir kopīga dalība valstu un aģentūras atbildība. Un dažkārt eh, to varbūt ir grūti saprast citām Eiropas Savienības eh, iestādēm, dalību valstīm, bet tā ir arī tāda darbības joma kur es kā izpildirektors sagaidu skaidrību par to, kurš par ko ir atbildīgs un e, kopīgu operāciju laikā atbildības sadalē ir jābūt skaidrai. Un es varu tikai pilnībā atbalstīt e, to, ka tas ir ļoti nepieciešams aģentūras efektīvam darbam. Lielas paldies! Un, eh, Ligērī kungs, es lūdzu jūs eh, palikt zālē un uzklausīt, ko saka arī ēnu referenti un deputāti. Ļoti svarīgi, lai Frontex arī uzklausītu deputātu teikto. Un tagad īsumā uzklausīsim Eiropas datu uh, eh, sārgu Pierre Ravska kungu. Priekšādā tā paldies. Uh, Ārkārtīgi priecājos, ka jūs man piedāvājat iespēju ierasties šeit un nāk klājā ar galvenajiem secinājumiem un rekomendācijām no Eiropas datu uzraudzības uzraugiestādes. Tas ir atzinums, ko mēs esam sagatavojuši un ko iesniedza attiecībā uz dokumentu, ko iesniedza komisija pagājušā gada decembrī. Eiropas datu aizsardzības uzrauga iestāde Giovanni Butrelli un es uzskatām, ka atbilstība datu aizsardzības prasībām ir pats svarīgākais, lai Eiropas Savienības krasta un e, robeža apsardz iniciatīva varētu gūt panākumus. Turklāt šai iniciatīvai jāspēj pretoties jau kādu veidu juridiskām pārbaudēm, turklāt tā mēs atbalstīsim arī pilsoņus. Un viņu ticību šai iestādē migrācijas krīze un teroristu uzbrukumi Francijā pagājušajā gadā un Briselē šī gada martā jāsaka, ir panākusi to, ka mēs arvien par pieļaujamāk uzskatām lielāku iejaukšanos privātajā dzīvē, un Eiropas Savienība izjutusi spiedienu attiecībā uz nepieciešamību pieņemt straujas un jākpilnus mērs un pasākums mūsu robežu pārvaldībā, un lai uzlabotu Eiropas pilsoņu drošības sajūtu. Mēs ļoti labi saprotam, ka ir nepieciešams atbilstīgi rīci, rīkoties un nepiecie, nepieciešama attiecīgi juridiski instrumenti. Migrācija, noziedzības un terorisma apkarošana, protams, ir ļoti leģitīma mērķējas iestādēm kopumā. Tas savukārt nozīmē, ka mūsu iestāde nebūtu nav prima facie vai nu par vai pret jebkādiem specifiskiem mēriem, kas varētu tad attiecīgi e, iejaukties privātās tiesībās. Un tomēr šis process ir tāds, ka dabisku lomu spēlē šeit mūsu iestāde tā, lai liktu politikas veidotājiem pārdomāt un likt priekšā pierādījumus nepieciešamībai konkrētu šādu iejaukšanās pasākumu gadījumā un parādīt, kā šādi mēri ir, ka šādi mēri ir atbilstīgi un samērīgi ar politikas mērķiem, kas noteikti pašreizējā regula var radīt nopietnu iejaukšanos migrantu un bēgļu tiesībās, tātad privātpersonu tiesībās. Šie bēgļi taču tāpat jau ir riskam visvairāk pakļautā grupa, un viņiem ir vajadzīga aizsardzība. Mēs labi zinām no Eiropas kopienu tiesas lēmuma, ka tajā, ka tā piemēro hartas noteikumus šāda veida iniciatīvām tajos gadījumos, kad tās uh, sasaucas ar pamattiesību jautājumiem. Un jāsaka, latiņa šeit noliktu ļoti augstu. Mūsu atzinumā uzsveram piecus svarīgākos datu aizsardzības uh, problēmu punktus un aicinam tālāk uzlabot pašreizējo tekstu, lai pārliecinātos, ka tas pilnībā atbilst datu aizsardzības principiem un daudz skaidrāku padarīt šo priekšlikumu, tāpat arī, lai padarītu to darboties spējīgāku. Mums jau bija vairākas tikšanās ar komisiju un Nīderlandes prezidentūru, lai šo priekšlikumu apspriestu un mēģinātu rast iespējams veidus, kā projektā iestrādāt mūsu rekomendācijas. Turklāt man bija iespēja apmeklēt Frontex pagājušajā gadā pašam. Tikos ar Erlegēriju kungu Briselē. Pirmām kārtām mūsos bažas raida par šiem dubult, dubultajiem mērķiem, ko mēģina sasniegt ar šo iniciatīvu. No vienas puses ar to vēlas pārvaldīt migrāciju un tāpat laikā nodrošināt tiesību sargu, jeb kārtību sargāšanu, jeb drošību no otras puses. Skaidra mērķu definīcija, kāda, kāda laba tiek veikta personas datu pārstrāde, protams, ir pats svarīgākā, lai korekti izvērtētu datu aizsardzības principu ievērošanu. Divu mērķu izvēle nozīmē, ka ir nepieciešama divi atšķirīgi vērtējumi attiecībā uz leģitimitāti, nepieciešamību un samērīgumu. Un tāpēc mēs iesakām daudz detalizētāk un skaidrāk, tāpat arī nošķirtāk eh, pievērsties šiem atšķirīgajiem mērķiem visā priekšlikumā, lai varētu veikt izvērtējumus savlaicīgi. Nepieciešamība un samērīgums attiecībā uz personu datu pārstrādi otrādi, ir jāmēra savlaikus jau iepriekš, salīdzinot to ar ehm, no, nolūkiem, kuriem šie dati tiek vākti un tālāk izmantot. Mēs patiešām uzskatām, ka ir iespējams panākt atbilstīgu līdzsvaru starp nepieciešamību pārvaldīt migrāciju no vienas puses, no otras puses uzlabot drošību. Savukārt tepat laikā līdzsvars nepieciešams arī attiecībā uz, nu, uz datu aizsardzību un privāto tiesību aizsardzību attiecībā uz migrantiem un bēgļiem. Tomēr, lai apzināmies, ka īpaši liels progress eh, padomas nostājā tomēr šai jomā vēl nav gūts, tāpēc mēs šo rekomendāciju vēlamies atkārtot. Juridiskās skaidrības un pārskatāmības vārdā mēs turklāt iesakām arī precizēt mm, aģentūras pārstrādes aktivitāšu ap aptvērumu attiecībā uz personas, dat, par savāktiem personu datiem uh, oper, un citus operatīvos uzdevumus. Šiem iemesla dēļ mēs ierosinām konkrēti, specifiski un izsmeļoši noteikti datu kategorijas, kas tiktu nodotas aģentūrai vai ietu cauri to. Mēs tāpēc prasām skaidri nošķirt atbildības starp šo jauno aģentūru, kas no viena būs pakļauta, piemēram, Eiropas datu uzraudzības iestādē, un no otras puses tā, tās atbildības, kas piekrītējas dalībvalstīm, tā lai nebūtu nekāda veida sajukuma par atskaitīšanās spēju un datu aizsardzības pienākumu no visām pusēm. Mēs priecājāmies, ka referenta kungs, um, pabrika kungs un komisija minēja pārskatāmību un Legērija kungs šeit ir gatavs ieklausīties šais idejās. Apstākļi, kādos dati tiek vākti pie ES dalībvalstu robežām, uh, un pēc tam tiek nodot aģentūrai, ir jāizvērtē tā, lai atbildība tiktu lab, atbilstīgi definēt, un es piekrītu, ka, un es priecājos, ka Gerīkungs piekrīt šai pracībai, kas attiec uz personas datu nodošanu ārpus, uz teritorijām ārpus ES. Tas ir vēl viens uh, punkts, ko vēlos pieminēt. Uh, svarīgi atcerieties, ka sadarbība ar citām startotiskajām organizācijām vai trešām valstīm, piemēram, attiecībā uz bēgļu atpakaļ nosūtīšanu, uh, šeit vēl nav pilnīgi skaidra. Mēs prasām tālākus precizējumus un ceram, ka padomu savā nostājā šķiet jau tos, šos elementus ir sākuši ies, iekļaut. Mēs turklāt atzinīgi vērtējam arī drošības klauzulas, kas iekļauts attiecībā uz pamattiesībām komisijas priekšlikumā. Vēlamies vēlreiz uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir informēt datu subjektus attiecībā uz to, ka viņu dati tiek pārst apstrādāti. Mm un eh, pastāstīt, kādiem mērķiem šie dati tiek atstrādāti un kādas ir datu aizsardzības tiesības. Informācija jāpied, jāpiedāvā uz vietas migrantiem un bēgļiem tādā veidā, kas ir saprotama konkrētā vecumā un valodā, kas, tā, kas tiem ir saprotama, izmantojot skaidrus, vienkāršus vārdus, izvairoties no liekas juridiskās terminoloģijas. Mēs zinām, ka tad, kad šis, šī regula būs pieņemta un tad, kad mēs to sāksim piemērot kopā ar robežu apsardzes pakotni, tad atpakaļ ceļa vairs nebūs datu pārstrādes jomā. Tas nozīmē, ka ka mēs vēlamies jau šobrīd piegādā, piedāvāt savu palīdzību līdzlēmējiem, lai tiktu trialogu sēdz, sēžu laikā rasti parastie, pare, pareizie risinājumi attiecībā uz šo dokumentu. Visbeidzot, mēs arī zinām, kāda ir pēdējie notikumi migrācijas un iekšējās drošības jomā ka tiek veidots jaunās viedrobe, jaunā viedrobežu pakotne un divi paziņojumi, ko komisija nāca klējā pagājušajā nedēļā. Visas šīs iniciatīvas, protams, ir saistīts ar to, ko apspriežam šodien. Un, ja tās tiks īstenotas, tad tādā gadījumā te arī būs eh, atsauc uz virkni personas datu apstrādes e, aspektiem attiecībā uz trešo valstu valstu piederīgajiem. Mēs tāpēc iesakām izturēties ļoti uzmanīgi un nevajadzētu būt. Nevajadzētu mm, izturēties pret visiem trešo valstu pilsoņiem, kas ierodas mūsu teritorijā, kā iespējamiem aizdomās turā, turā, turamajiem. Es gribētu teikt lielu paldies Lība komitējai par to, ka uzaicinājāt mani. Paldies komisijai un Nīderlandes prezidentūrai. Vēlos uh, Eh, teikt paldies par iespēju apmainīties ar viedokļiem eh, un iepazīties ar pašreizējo situāciju. Paldies! Lies paldies, Ievrovskī kungs! Nu un tālāk dosim vārdu ēnu referentiem, apmēram 15 runātāji pieteikušies. Esmu atvēlējis pietiekami daudz laika šī svarīgā dokumenta apspriešanai. Tātad laika mums ir, bet vienkārši, lai visi varētu tomēr izteikties. Uh, ņemot vērā, ka visi esam noguruši, taču Strasbūra un jau vēls vakars, tomēr gribētu lūgt, tāpēc visus izteikt, izteikties salīdzinoši lakoniski. Mums taču izskatāms vēl viens jautājums, bet vispirms Pieters Līze. Much, to... Paldies, priekšsēdētājs. Mēģināšu izteikties īsi. Pirmkārt, vēlos pateikties Artim Paprikam par sagatavoto projektu un viņa gatavību sadarboties. Pirms es uzsāku diskusiju par detaļām, es gribētu izteikt trīs vispārīgi rakstura priezīmes. Pirmkārt, mana grupa kopumā atbalsta domu par Eiropas robežu un krāsas apsardzes izveidošanu. Šāda aģentūra, tas nebūtu nekāds eh, jauns rīks lai eh, neielaistu bēgļus Eiropā, bet jaunā aģentūra būtu daļa no holistiskas pieejas migrācijas eh, jautājumam. Otrā piezīme ir tā, ka komisijas priekšlikums ir patiesi ambiciozs. No otras puses, tas tiks sagatavots ļoti strauji, līdz ar to atsevišķās jomās pietrūkst skaidrības un to vajadzētu koriģēt. Un treškārt, Eiropas parlamenta demokrātiskā kontrola pār aģentūru, kā arī lēmumu pieņemšanas procesā ir ļoti margināla. Kā līdz likumdevējs justīcijas un iekšlietās Eiropas parlaments, tam ir jābūt būtiskākai lomai. Un es gribētu tagad norādīt atsevišķas, varbūt eh, svarīgākas sešas detaļas. Pirmām, uh, jau ir no tām pieminēta, tas ir jautājums par kopīgo atbildību. Komisijas priekšlikums. Pilnīgi nav skaidrs, kurš ir atbildīgs par ko, kādu, kurā vietā. Atbildība un uzskaite, atskaitīšanās par aģentūras darbībām līdz ar dalību valstīm ir neskaidrs daudzos gadījumos, kā drošas atgriešanas gadījumos, pamatiesībās, datu aizsardzībā, drošo valstu un citur. Es domāju, ka tomēr, neraugoties uz to, ka Pabrikungs ir daudz strādājis pie šī jautājuma, vairāk skaidrības ir nepieciešams tālāk. Tekstā ir jānorāda te, eh, ne tikai esošās operācijas, bet arī atbalsts jaunām operācijām lai neiznāktu no tā, ka aģentūra tiek pārveidot patgriešanas aģentūra. Trešais punkts ir pamatiesības. Es apsveicu komisijas sacīto šajā sakarā. E, ka, tas ir ļoti labs sākuma punkts. Tomēr, kā jau tika norādīts, esmu nobažies par to, kurš uzņemsies atbildību par pamatiesību pārkāpšanu. Uh, Es vēlreiz vēlos eh, uzteikt referentu par viņu pieeju šajā sakarā. Tālāk nākošais, ceturtais punkts ir glābšanas jautājums. No priekšlikuma mēs izprotam, ka visām jaunajām pilnvarām, kas tiek piešķirts aģentūrai, ļoti nedaudz tiek pateikts par aģentūras iesaistīšanos glābšanas aktivitātēs vai humānas ārkārtas gadījumos pie Eiropas Savienības robežām. Un prioritāri ir panākt to, lai visaptvaroši pasākumis glābšanas operācijās un agrīnās intervencēs varētu palīdzēt jautājumus atrisināt. Tas ir būtisks elements integrētā robežu pārvaldībā un būtiska jaunās aģentūras uzdevuma sastāvdaļa. Nākošais punkts ir aģentūras struktūra institūcijās. Saskaņā ar komisijas priekšlikumu izpildu direktors ir ar ārkārtīgi lielu lomu. Pārvaldības padomu būtu ar nopietnu ietekmi uz visjūtīgākajiem jautājumiem. Komisijai un padomēji ir nozīmīga loma, Tomēr Eiropas parlamentam ir jābūt ar savu lomu. Manuprāt, ja izpildu direktoram ir tik spēcīga loma, tad arī Eiropas parlamentam ir jāpiešķir nozīmīgāku lomu direktoru iecelšanā. Un visbeidzot, budžeta caurskatāmība jaunajai aģentūrai saskaņā ar komisijas priekšlikumu būs samērā liels pilnvars atgriešanas gadījumā. Ir jāsako tam, lai prioritātes tiktu īstenotas ar pietiekamu budžetu, lai tiktu izveidotas budžeta līnijas. Uh, ņemot vērā to, cik uh, liela tēriņi aģentūrai ir hotspotos, atgriešanai, glābšanai un citos pasākumos. Mums jāsaņem arī informācija par to, kā un kādā veidā var palielināt uh, aģentūras finansējumu. Paldies, Pēter! Tālāk Helga Stīvens no ECR grupas. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētājs. Arī vēlētos pateikties eh, referentam par eh, mm, ziņojuma projektu. Līdz eh, šim paveiktais liecina par to, ka mums var būt laba sadarbība sarunu procesā. Esmu pārliecināta, ka mums visiem ir skaidrs, ka šai jaunai regulē ir jābūt kvalitatīvai, tā ir ātri jāpieņem. Eiropas Savienība nevar gaidīt vēl vienu gadu, kā tas jau nevaram piedzīvot vēl tādu gadu, kā bija pagājuši gadu. Mums ir jābūt gataviem izaicinājumiem, kas stāv mums priekšā tuvāko mēnešu un gadu laikā. Eiropas Savienībai ir nepieciešams mehānisms, kas palīdz uh, nodrošināt robežu apsardzi, mazināt risku un nodrošināt veiksmīgu Schengens e zonas darbību. EKR grupa atbalsta referenta priekšlikums kopumā. Ir jāpanāk līdzsvars starp komisijas un um, Frontex komis komisijas un aģentūras iespēja rīkoties, ja dalībvalsts netiek galā. Tādēļ es uh, atbalstu uh, ideju, ka Eiropas komisijas un Frontex aģentūras ieteikumi ir jāpieņem ar kvalificēto vairākumu padomē. Frontex nevar uz uzstāt uz palīdzības sniegšanu dalību valsti, ja tās iebilst uh, pret šādu palīdzību, bet ir jāparedz arī, kas notiks tad, ja dalība valstis atsakās šādu palīdzību pieņemt, un tam ir negatīva ietekme uz citām dalību valstīm. Šādā situācijā dalību valstīm, kam ir kopīgi robeža ar minēto ro, uh, dalību valsti, varētu slēgt Schengenas uh, robežu ir uh, pievienotā vērtība, ja tiek saskaņota darbības starp dažādām uh, robežu un krasta apsardzības vienībām, apsargājot ārējās robežas. Bet ir arī skaidri jāapzinās, kā tas ietekmēs atsevišķu dalību valstu resursus, teiksim, informācijas apmaiņa, uh, uzraudzība, uh, kapacitātes veidošana un tam līdzīgi pasākumi svarīgs uh, elements mūsdienu darbā ir informācijas apmaiņa. Dalību valstīm jāapmainās informācijā par vājajām vietām uz Eiropas Savienības ārējās robežas, un šī informācija ir uh, jānodrošina arī Frontexam. La, jānodrošina, lai dalību valstis ievadītu informāciju Eiropas Savienības attiecīgajās sistēmās. Un uh, šie izvērtēšanas kritēriji, kas ir iekļauti priekšlikumā, ir ļoti būtiski. Eiropas Savienībā ir jāspēj plānot uz priekšu savu pasākumu, nevis vienkārši reaģēt uz krīzi, kā tas ir šobrīd. Var veidoties krīzes pēc pieciem, desmit gadiem, un tādēļ ir uh, būtiski jāpārskata uh, šīs uh, mehānismas. Ir uh, Eh, jānoskaidro, kā darbojas pašreizējie pasākumi Eiropas Savienības līmenī. Es vēlos pateikties um, referentam par viņa veikumu un esmu gatava turpināt sadarbību. Paldies! Un Alde grupas vārdā Natālija Grīsbeka. Paldies priekšsēdētāji, un tagad dažu ievadvārdi. Lai izklāstītu mūsu grupas nostāju kas atbilst arī kolēģis Elgas sacītajiem. Es vēlos atgādināt būtiskas lietas attiecībā uz Schengenas telpu. Mēs esam pārliecināti, ka Schengenas telpa var būt dzīvot spējīga tikai tad, ja ārējās robežas tiek efektīvi aizsargātas un garantētas. Ir zinām likteņa ironija Eh, konstatēt šo parādību 30 gadus pēc Schengenas telpas izveidošanas. Tā ir acīm redzamība, un ja mēs vēlamies saglabāt Eiropiešu pārvietošanās brīvību, kas ir viens no pamat ieguvumiem, kas ir viens no visredzamākajiem uh, sasniegumiem, ko īstenojas Eiropas Savienība. Ja mēs vēlamies saglabāt Eiropu kā telpu bez iekšējām robežām, tad mums pilnīgi noteikti ir jāstiprina un jāsargā mūsu ārējās robežas. Tas ir vitāls jautājums Eiropai, un tas ir arī vitāls jautājums Eiropiešiem, ne tikai ekonomiskiem spēlētājiem, bet arī pilsoņiem, kuri dzīvo telpā ar kopīgu identitāti, kultūrālā daudzveidībā. Tā ir arī e, kopīgā atbildība. Mēs šobrīd neieslīgsim detaļās, bet es kā savas grupas sēnu referenti gribu pasvītrot to, ka pilnīgi skaidrs, ka mēs atbalstām šo priekšlikumu attiecībā uz Eiropas krasta un robežu apsardz izveidošanu, kā mēs to uzskatām kā pirmo etapu pilnīgi nepieciešamu pareizā virzienā, eh, kas nozīmē ārējo robežu Eiropeizēšanu. Un tajā pašā laikā. Nekļūdīsimies, es vēlos to pasvītrot, pirms norādīšu atsevišķi jautājumus, pie kuriem mēs arī atgriezīsimies ar grozījumu palīdzību. Nekļūdīsimies, jo nu jau vairākas nedēļas atsevišķi vadītāji runā par krasta apsardzi, it kā šis pasākums varētu atrisināt visas mūsu grūtības un visus izaicinājumus, kas ir saistīti ar migrācijas krīzi Eiropas teritorijā un pie Eiropas ārējām robežām. Atgādināšu, ka mēs ļoti daudzi mūsu grupā pieprasām pārskatīt Frontex sistēmu nu jau ilgus gadus ārā Eh, konsolidētu pieaugošu kompetenci ar attiecīgu piemērotu budžetu. Un tāpēc vēl ir liels darbs veicam šajā sakarā. Tāpat arī mēs jau ilgu laiku pieprasām veidot patiesu Eiropas krasta apsārdzi. Šie priekšlikumi šodien ir iecerēti pareizā virzienā, mēs tos atbalstām, un konkrētāk es gribētu tagad runāt par dažiem jautājumiem. Darīšu to ļoti īsi. Pirmkārt, federāla pieeja, ko piedāvā komisija, ar tiešas intervences iespēju gadījumos, kad tiek apdraudēta Schengenas telpa. Mēs vēlētos labāk izprast, kā var atbrīvoties un atcelt atsevišķu valstu iebildumu pret šo teritorijas pasargāšanas rīku. Otrkārt, neieslīkstot atkal detaļās, ir paredzēts veidot risku analīzi un sagatavot ziņojumus, un tajā pašā laikā turklāt izvērtēšanas mehānismu robežu neaizsargātībai dalību valstīs. Es izpratu atšķirību starp abiem nepārtraukta sakošana situācijai vienā gadījumā un otrā gadījumā iespēja uzsākt 18. panta darbību. Taču man nav skaidri šie abi rīki, jeb pasākumi, kas eh, var likties kā viens otru dublējošana, varbūt būtu efektīvāk veidot vienu pašu centru, kas atbilstu situācijas realitātei reālā laikā. Trešais jautājums ir īpaši E, tas attiecas uz mūsu referentu, kura veikto darbu es gribu uzteikt, tas tika paveikts efektīvi un ātri, kā arī viņa pieliktās pūles koordinācijā, saskaņošanā, un man kop, ar viņu kopīga vēlme ir nodrošināt aģentūras darba efektivitāti. Taču šoreiz man ir jautājums nevis par darbu dublēšanos, bet gluži pretēji par. Er, uzraudzības padomas atcelšanu, jo e, man rodas bažas par varas līdzsvaru aģentūrā un no tā izrietošajiem riskiem varētu parādīties atsevišķi elementi. E, šajā jautājumā tas ir jāpadomā arī par komisiju un e, neizteikšos tagad pārāk ilgi, jo daži kolēģi jau tos pieminēja. Šeit ir vairāki punkti, kuri Iespējams, nedaudz, nedaudz tas ir tāds efēmisms, kas ir jāuzklausa precīzāk, un šeit tas ir jautājums par glābšanu, humanitārais aspekts jautā, e, tā saucamais atgriešanās birojs un, protams, pamatiesība aizsardzība. Tie ir galvenie elementi, kas tika uzskaitīti pilnīgi skaidrā veidā. To darīja aģentūras e, mūsu darba grupa. Paldies! Un tālāk Skā Kellere no zaļajiem. Thanks. Paldies. You want to go first? Whatever you like. I'm so sorry. I'm, I'm really, really sorry. Es ļoti atvainojos. Jā, es nedaudz sajautu secību. Jūs, uh, jā. Uh, yeah man te bija vēl ierakstīts darba kārtībā, un tā tad vispirms goja grupa Samarina Alpe, un es vēlreiz atvainojos par šo kļūdu. Paldies! Goja grupā mēs neesam uzskatām, ka Frontex mērķis ir nevis glābt dzīvības, bet gluži otrādi. Tā ir aģentūra lai aizsargātu robežas un uzskatītu imigrantu par ienaidnieku. Tas ir būtisks no, nu, cietokšņa veida Eiropas modelis. Mūsuprāt, šis priekšlikums pārveido Frontex par vēl nehumānāku organizāciju ar vēl mazāk garantijām cilvēktiesībām. Es uzskatu, ka šobrīd, un mēs jau redzam, kādas ir sekas šim modelim, cietokšņa vai Eiropas, Eiropa ar, ar žogiem, ar barjerām, ar mūriem, Frontex Eiropa. Un mēs nevaram uzskatīt, Eh, un piedalīties šajās debatēs brīdī, kad tūkstošiem cilvēku cieš un no necilvēcīgiem apstākļiem. Tūkstošiem cilvēku ir gājuši bojā vidusjūrā, bēgļi Eh, kas tiek eh, deportēti, tas viss ir sekas šim Eiropas cietokšņa modelim, kurā ietilpst arī Frontex aģentūra. Šobrīd mums nav nu vajadzīgs vairāk robežu kontrolas, mums nav vajadzīgs vairāk robežu policijas, mums nav vajadzīgs vairāk robežu eksternalizācijas, lai tādas valstis kā Turcija eh, veidotu cietuma kameras. Mums nav vajadzīgs vairāk Frontex, ne vecais, ne jaunais, bet mums ir nepieciešams uh, nodrošināt drošus piekļuves ceļus Eiropai, lai cilvēkiem nevajadzētu uz, iet bojā jūrā, ir nepieciešams respektēt cilvēktiesības, starptautisko likumdošanu, un to visu šajā priekšlikumā es neatrodu. Pilnīgi skaidrs nav mans, ka vai informācija par tiesībām un sūdzību mehānisms tiks īstenojams, kamēr šie cilvēki atrodas jūrā, kamēr tie tiek deportēti uz Turciju vai kamēr tie klaudzina pie mūsu durvīm, kurā brīdī viņi saņems informāciju par savām tiesībām. Ar šo priekšlikumu migranti tiek uzskatīti par noziedziniekiem. Viss šis teksts attiecas uz migrāciju bez jebkādas drošības Eh, turklāt vairs nav tālu migrāciju saistīt ar terorismu. Un vai visu, lai paturētu, uzturētu drošību Schengenas telpā, ir jāaizsargā mūsu robežas. No kā mēs viņus aizsargāsim? Kur ir šie mūsu ienaidnieki? Man šķiet, ka jūs savu diskursu esat pārņēmuši no galēģi labaģiem mēs goja grupā nevaram atbalstīt ne nepieciešamību, ne mērķus, ne garu kopumā šim priekšlikumam attiecībā uz jauno Frontex aģentūru. Šķiet, ka e, padome ir piedāvājusi mainīt nosaukumu priekšlikumam. To varētu nodēvēt aģentūra atpakaļ nosūtīšanai, aģentūra deportācijai vai aģentūrai piespiedu pārvietošanai tūkstošiem cilvēkiem. Uh, deportācija, ir personu piespiedu pārvietošana, ir pārkāpums. Tas ir gandrīz vai noziegums pret cilvēci. Un šajā sakarā mēs iesniegsim grozījumus, kas būs praktiski viens grozījums attiecībā uz visu priekšlikumu kopumā. Tagad zaļo grupas vārdā Skā Kellere. Paldies, pateicos uh, referentam par sagatavoto priekšlikumu un visiem, kas pauda savus viedokļus. Man ir pāris ļoti konkrētu jautājumu komisijai, ja jau ir šāda iespēja. Pirmkārt par 26. pantu 2. B apakšpunktā jūs runājat par to, ka Frontex ir jāsniedz informācija dalību valstīm par trešajām atpakaļ nosūtīšanas valstīm, bet nav teikts, kādu konkrētu informāciju Frontexam ir jāsniedz dalību valstīm par vispārējo situāciju vai, vai cita veida informāciju, kas šeit ir domāts. Pēc tam jūs eh, priekšlikumā komisā, komisija runājat par hotspot vai reģistrācijas uh, telpu vai e, rajonu, kas tad tas ir, vai tad šis nav šis reģistrācijas centrs hotspots, tas ir kaut kas cits, tātad šie divi konkrētie jautājumi komisijai. No zaļo grupas viedokļa mēs iesniegsim pāris vai pat varbūt vēl vairāk grozījumu, pat ja Daži mūsu paceltie jautājumi jau atspoguļoju šajā ziņojumā, pateicamies referentam par to, ir runa par pamattiesībām, tāpat par uh, meklēšanas un glābšanas operācijām, uh, par šo darbību pastiprināšanu, it īpaši krasta apsardzes uh, spēkiem. Uh, Tālāk par parlamenta lomas stiprināšanu, izraugoties aģentūras izpildu direktoru. Tātad, ja šai persona ir plašākas pilnvaras, tad tas ir jāsaskaņo ar procedūru, kāda ir attiecībā uz citām aģentūrām. Tāpat ir būtiski, lai nepieļautu atpakaļ nosūtīšanu no trešajām valstīm. Var atpakaļ nosūtīt uz trešajām valstīm, bet Uh, nevar būt situācija, ka cilvēki jau ir trešajās valstīs un viņi tiek nosūtīti vēl uz citām ceturtajām valstīm. Tad šīs procedūras būs ļoti grūti kontrolēt un nodrošināt pamatiesību ievērošanu un cilvēku cieņas respektēšanu. Tāpat iesniegsim uh, grozījums par atbildību. Tā vienmēr ir bijusi būtiska problēma. Frontex aģentūrā nav skaidrs, kas ir atbildīgs vai uzņēmēja dalību valsts, vai nosūtītāja dalību valsts, vai Frontex aģentūra. Tālāk par sūdzību izskatīšanas mehānismu mēs uh, uh, arī vēlamies, lai uh, šeit nostāja būtu saskaņot ar manu un Roberts Metsolis sagatavoto ziņojumu. Uh, Frontex kontekstā. Tāpat iesniegsim uh, grozījumus par Frontex intervenciju iespējām pret dalību valstu gribu. Tāpat mums vajadzētu labāk ņemt vērā tiesību, ne, datu uh, sarga viedokli ir ļoti svarīgi ņemt vērā ļoti būtiskos komentārus, ko saņēmām no datu sārga, un vēl divi jautājumi, varbūt netik konkrēti. Tātad pēc būtības tiek norādīts, ka Frontex uzdevums ir arī rūpēties par iekšējo drošību, un es gribēju uzzināt no Ligerikunga un komisijas pārstāvi, protams, uz robežas, tiek kontrolēts, kas iebrauc, tāpat runa par ieroču kontrabandas novēršanu, bet, nu, robeža jau nav visa iekšējā drošība. Es gribētu zināt, kā jūs to uh, saprotat un kāda ir šeit saikne. Nu, robeža apsardz atbildība par iekšējo drošību, tas tomēr tā dīvaini izklausās. Tālāk tik pieminēts budžeta jautājums un tas, teiksim, ja Frontex saņem jaunas pilnvaras, tad tam ir ietekmes budžetu. Un kā komisija aprēķina, kāds budžets Frontexam būs nepieciešams gadā? Paldies! Paldies! FTD grupas vārdā Karao kungs nav. Vanbergs kungs runā. Enbergs kungs runā. Tak for ordet, herr ordförande. Och tak... Liels paldies priekšādātā, paldies, ka devāt man vārdu un paldies arī par sniegto informāciju. Tiešām informāciju saņēmām diezgan daudz mm, attiecībā šo jauno aģentūru, kas paredzēta, lai tagad sargātu ārējās robežas. Un tā vien šķiet, ka tas ir tāds, nezinu, tāda automātiska reakcija. Nu, tad, kad viss sāk brukt un jukt, nu, tad pēkšņi kaut kas jādara pašreizējā Frontex aģentūra, cik tālē es zinu, tad jau ir paredzēta ārēja robežu sargāšanai, bet nav jau tā, ka tā to dara. 97% laika tā pavada meklēšanas un glābšanas operācijās. Un tad šķiet, ka beigās neviens nesargā mūsu ārējās robežas. Turklāt tiek teikt, ka šajā, ka šai iestādē tagad taču ir jāsargā arī vēl krasts, nu tā tad jūras robeža, ko tad viņi tur darīs, kaut kas vēl papildus meklēšanai un glābšanai notiks. Es gribu zināt, kādi būs tie uzdevumi. Mēs turklāt dzirdējām, ka tas neietekmētu šo nacionālo suverenitāti, bet tā nav taisnība. Šai aģentūrai būs tiesības rīkoties un nosūtīt spēkus uz nacionālas dalībās teritoriju, ja viņi uzskatīs, ka kaut kas nav kārtībā vai kaut kas neizdodas. Un tad es domāju, kurš būs tas, kas pieņems šo lēmumu un kā šis lēmums tiks pieņems par to, vai tad ir kāds trūkums konstatēts, identificēts, kas būs tas, kas to izlems par atpakaļ nosūtīšanu. Nu, kāda tā doma ir šajā gadījumā? Un tīri praktiski raugoties uz to visu, un tīri ekonomiski kaut vai kā tas notiks. Zviedrijā, piemēram, mēs vēlamies nosūtīt atpakaļ 80 tūkstošu cilvēku nākamo gadu laikā. Vai šī aģentūra mums palīdzēs šajā procesā pavisam pra praktiski ar ekonomikas, eh, ar ekonomikas līdzekļiem? Tāds jautājums man rodas un kas nav mazsvarīgi. Es domāju, ka dalībvalstīm ir jābūt eh, pie kontrolas attiecībā uz savām dalībvalstīm un pašreizējiem Frontex vajadzētu tad arī palīdzēt pie ārējo robežu sargāšanas. Paldies! Tālāk ENF grupas vārdā Lebreto kundze. Merci, euh, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlos pateikties Artim Pabrikam pār to, ka viņš ļoti labi vadīt darbu pie šī ziņojuma. Šis teksts ir saistāms ar bezprecedenta migrācijas krīzi. E, Frontex aģentūra nebija spējīga stāties tai pretī, pat apliecināja savu neefektivitāti, un e, tā būtu jānomaina ar jaunu aģentūru, robeža apsardzības aģentūru. Situācija ir visai satraucoša valsts suverenitātei. Pateicoties Pabrika kunga darbam teksts eh, varēja tikt uzlabots. Es eh, atsaucos uz eh, komisijas piedāvātu uzraudzības padomu svītrošanu, šeit tas nozīmētu mazāk birokrātijas, tāpat arī aģentūra palīdzētu dalībvalstīm, nevis konkurētu, tāpat arī E, palīdzība, asistants franču valodā ir ļoti mm, piezemēts vārds, tas, kas šeit e, piederētos labāk. Tāpat arī ļoti labi, ka aģentūra ir atbildīga un atskaitās gan parlamentas, gan padomas priekšā. Tāpat arī e, ievainojamības izvērtējums, ko veic aģentūra, tiks nodots abām e, institūcijām. Tāpat arī šīs kontaktpersonas kas būs sava veida kā spiegi dalībvalstīs, nefigurēs vairs eh, visās dalībvalstīs, jo eh, valstīm, kurām nav āru, āru, ārju robežu, tādi nebūs vajadzīgi. Tā kā darbs ir paveikts eh, pareizā virzienā, tomēr šis teksts apdraud valstu suverenitāti. Šobrīd kontaktpersonas jeb sakarierēģi tiek paredzēti praktiski visās dalībvalstīs. valstīs Eh, eh, tas nav pieļaujami. Tāpat arī aģentūras veiktais ievainojamības izvērtējums, manuprāt, nav pie, pieļaujams. Tad, kad valstī ir problēma, tad pilnīgi leģitīmi tā var runāt ar um, kaimiņu valstīm, meklēt risinājumus, bet eh, nodot valsti kādas vienkāršas aģentūras uzraudzībai nav pieļaujami, jo vairāk tāpēc, ka šāds neaizsargātības uh, Eh, atzinums var eh, būt ar sekām, eh, var tikt pieprasīts valstī veikt korektīvus pasākumus administratīvā veidā. Vēl viena nepieņemama lieta ir ātrās intervences iespēja aģentūras rīcībā. Šeit vēlreiz ir runa par pārliecīgu līdzekļu centralizāciju. Es domāju, ka brīvas sadarbības ietvaros ļoti labi var iedomāties to, ka viena valsts palīdz citai, bet bez šādas svarīgas um, piezīmes, kā ir tekstā. Tālāk atsaucos uz 18. Uh, pantu, kas sanik no visvairāk steidzamās darbības. Jautājums, kas Eiropas Savienībai autoritatīvā veidā dod iespēju rīkoties tad, kad attiecīgā valsts neveic aģentūras piedāvātos korektīvos pasākumus? Protams, uh, visu cieņu pabrika kungam sākotnēji komisija uh, pati pavēlēja un izpildīja sodu attiecīgai dalībvalstī. Šeit jau ir mazliet labāka padome, e, lemj ar kvalificētu vairākumu, bet jebkurā gadījumā tas ir aizskārums e, suverenitātei, kas ir pilnīgi nepieļaujami manās un manas grupas acīs. Un noslēgumā daži vispārīgāki norādījumi. 21. gadsimts nāk ar nāciju pieņemšanos spēkā un netiek ņemta vērā šī vēsturiskā epizode. Tas veicinās eiroskepsi. Dalībvalstīs nesens piemērs, eh, piemērs ir referendums Nīderlandē, būs vien vēl cits ar Brexit, un es novēroju, ka it visur balsojums, ko jūs devējat par populistisku, tikai pieņemās spēkā, un patiesībā šeit ir runa par suverēnistisku balsojumu balsojumu. Uh, Paldies, kolēģi, došu vārdu tālāk deputātiem. Es ceru, ka jūs tomēr visi būsiet disciplināti, pieturēsieties pie divām minūtēm, jo sarakstā runātāju ir daudz. Nu, mēs gal galā vēlamies taču beigās vēl dot vārdu komisijai un iespējams arī prezidentūras pārstāvim, lai komentētu Frontex pārstāvim, tāpat arī referentam nenoliedzami pēc visu jautājumu uzdošanas. Tāpēc, nu, lūdzu, ne vairāk par divām minūtēm. Pirmām kārtām Koeliju kungs, lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Iesākumā gribu teikt paldies Ārtim Pabrikam Domāju, ka Eiropas pilsoņi ļoti labi apzinās, ka pastāv krīzes situācija un ka Eiropas parlamentam piedienas rēģēt strauji. Tieši tāpat kā daudz citu kolēģi teica, domāju, ka šis ir solis pareizajā virzienā, bet, nu, protams, tā nebūs nekāda panacēja. Mums nepieciešams vienlaicīgi pieņemt arī citus mērus, un ir četri komentāri, ko gribēju izteikt. Pirmām kārtām gribu uzsvērt, ka pastāv atšķirības starp jauno Schengens izvērtējumu sistēmu un ievainojamības izvērtējumu, kas tiek ietverti komisijas priekšlikumā. Viens neaizstāja otru, bet abi šie novērtējumi vērsti uz dalību valstu paļāvības veicināšanu. Tāpēc mums skaidru un gaiši ir jāpasaka, ka kurš no šiem novērtējumiem, kurā gadījumā tiek izmē, piemērots un cik liels ir tā aptvērums. Atšķirībā no citiem, gluži tāpat kā citi kolēģi, arī es domāju, ka šīs ievainojības trūkuma izvērtēšanas pasākums ir jāveic tā, lai uzsvērtu, ka šai jaunajai aģentūrai tajā ir vadošā loma. Nevēlamies sastapties ar tādām problēmām, kādām sastapāmies eh, iepriekšējā Schengen zonas kontekstā. Un eh, Schengen zonas darbības apturēšana, kā tas tiek saukts, tam būtu jābūt kā tādam pašam pašam pēdējam risinājumam. Atgādināsim, ka to, taču jau, pared, to, to jau paredz Schengens kodeks. Un arī šajā priekšlikumā to vajadzētu pateikt skaidru un gaiši šo regulu nedrīkst izmantot, lai apietu visu šo mašinēriju, kas ir jau izveidota un kur ir iekļaut ļoti skaidri noteikumi un juridiski skaidrs normas attiecībā uz Schengenas zonu un robežām. Trešām kārtām šī nākotnē veidojamā robežsardze ir jāveido tā, ka tā daudz aktīvāk darbojas ar atpakaļnosūtīšanu. Mums ir izstrādāt atpakaļnosūtīšanas politiku, un taču ir jābūt šai monētai arī otrai pusē jābūt arī ir um, visai augst, augstsirdīgai uzņemšanas un patvērumu piešķiršanas um, procedūrai. Gribētu priekšādātāju komisijas un citu pārstāvju uzmanību vērst uz to, ka nepieciešams skaidri pateikt, ka šī jaunā aģentūra jāsasaista ar 2014. gada dokumentu 454, kur noteikti savukārt e, noteikumi attiecībā uz ārējo robežu normām e, un darbību, ko koordinēja Šveic Frontex. Un tas īpaši attiecas uz glāb, meklēšanas un glābšanas operācijām. Es to saprotu tā, ka šo normu 656 čārsvīt 2014 dokumentu piemērošana, nu, ir tāda, bet ja komisija to interpretē citādāk, tad tādā gadījumā aģentūra regulā šeit dokumentā, kas ir mūsu priekšā, vajadzētu iekļaut normu, kur būtu teikts, ka lūk, eh, ar 656 dokumentu tas tiek noteikts. Paldies, Loristens kundze. Paldies, Klaudu. Nu, man ir tāds visai pretrunīgs sajūta šajā jautājumā. Mēs, protams, visi zinām, ka tas ir vajadzīgs. Jā, Schengen sistēma ir jāīsteno, robežas ir jāaizsargā, krīzes visas ir jārisina. Uh, Un, protams, šis ir viens no risinājumiem. Bet no otras puses, tāpat laikā mums vēl nav kopējas izpratnes par lēmumu attiecībā uz patvērumu politiku. Un es atklāt sakot neredzu, ka mēs varētu pieņemt jau kāda veida gala lēmumu par šo jauno sistēmu, nezinot, kāda tad būs šī pamata patvērumu sistēma, kādu to attīstām. Un es pilnīgi piekrītu, ka tās ir divas vienas monētas puses - atpakaļ nosūtīšana un patvērumu piešķiršana Bet tas tad nebūs kaut kāds jauns solidaritātes pierādījums. Kas tas būs? No otras puses raugoties, visa šī pasākuma aptvērums arī nav skaidrs. Tas netiek skaidri definēts. Kāds ir aptvērums? jo krasta un robeža apsardze, kā mēs zinām, ir tāda joma, kas mēdz pildīt daudz un dažādas funkcijas, vai runājam tikai šeit par šo migrācijas spiedienu un tā mazināšanu, jeb tomēr runājam arī par kaut kādu veidu regulārām darbībām, kā tas, piemēram, ir krasta apsardze zināmās dalību valstīs. Tad kāds ir apvērums, kā šo jautājumu risināt? skatoties uz šo kopējo Schengenas robežu, un tad jāsaka, te situācija ir pavisam citādāka nekā izskatāmies uz robežu ar Krieviju vai robežu ar vidus, jo šeit problēmas ir pavisam citādas, atšķirīgas, citāda risinājuma tāpat vajadzīgi. Nu, es nezinu, kā jūs varat iedomāties. Es saprotu, ka Pabrikungs ir bijušais aizsardzības ministrs Latvijā. Es domāju, ka viņš ļoti labi saprot, ka var rasties tāda situācija, kur kaut kāda, nezinu, tāda hibrīda mm, migranti pie Krievijas robežas varētu Polija, Latvija, Somija šāda veida gājiens varētu piedzīvot, piedzīvot no Krievijas. Vai šī jauna operatīvā sistēma būtu tad um, atbildīga par rēģēšanu arī šādos gadījumos, jeb ne? Es domāju, ka ļoti skaidri jāpasaka, ka šeit nerunājām par cita veida drošības draudiem, kas būtu sasaistīti ar militāriem draudiem, jo tur taču mums ir sadarbība ar NATO, vai ne tā? Tātad es domāju, ka ļoti skaidri jāparedz aptvērums, funkcijas un daudz sistēmiskāks jāveido skats uh, uz šo kopējo ainu par, aptver, par patvērumu piešķiršanu un atpakaļ nosūtīšanu. Turklāt jādomā arī par to, kā spēcināt šīs robežas. No vienas puses, protams, tie ir cilvēku resursi, bet no otras puses ir vajadzīgi arī tehniski risinājumi, ne tā? Un nu, mēs redzam to Grieķijā ļoti labi, arī daudz kur citur visas šīs reģistrācijas sistēmas virkne citu lietu, un vēl kas nav maz svarīga datu aizsardzība, jo tas ir mans jājams zirdziņš nenoliedzami. Man liekas, ka arī šajā gadījumā pat pilnībā respektējot visus šos augsta līmeņa datu aizsardzības iestāžu pasākumus, tad mums kaut galā ir jādefinē, kādi dati ir vajadzīgi un kādiem nolūkiem. Ja skatāmies uz migrāciju, tad nerunājam jau tikai par tādiem datiem, kas būs tiks izmantoti 2-3 mēnešus mm, e, krīzes gadījumā. Nē, ir vajadzīgi tādi dati, kas būs vajadzīgi arī turpmāko trīs gadu laikā integrācijas procesā. Tad vai notiks kaut kāda atkārtota datu vākšana, ja tomēr uzreiz tiks ievākti visi dati, jo taču vajadzīgi kaut kādi dati, lai veidot atbilstīgu migrācijas politiku. Redzam, ka tiesību aktu pieņemšana risinās ļoti lēnu, bet pat tādos gadījumos arī tiesību aktu pieņemšanai ir vajadzīgi šādi dati, um, relokalizēšana, pārapmetināšana. Es domāju, ka tas ir svarīgi. Tad šeit vēl ļoti daudz neskaidru jautājumu nu, jāsaka, vēl ļoti tālu, manuprāt, līdz tādam gatavam dokumentam, lai mēs varētu to apstiprināt. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Marija Kristīna Veržjā. Oui. Moi, trouve, cette... Es domāju, ka šajā komitejā notiek aizvien surrealistiskas debatas, jo runas e, izskan tādas, ka viss, kas ir domāts vairāk Eiropai, ir, ir, ir ir pozitīvi, un pēc tam ir, ir tajā pašā tekstā norādīts, ka tas ir dramatiski un uh, mazina valstu suverenitāti. Mēs visi saprotam, ka valstis ir greizsirdīgas uz savām kompetencijām, it īpaši tad, kad ir runa par pamatiesību virzību, izņemot tad, kad rodas problēma. Uh, līdz ko ir terorisma pro problēma. Tā, tā ir Eiropas Savienība, kas nav paveikusi savu darbu, un tāpēc Eiropas parlamentam steidzam jāpieņem PNR. Esmu francūziete, es sekoju, kas notiek Francijā. PNR nebūtu aizskavējis Parīzes atentātus. Šķiet, ka robeža ir, eh, problēma ir uz robežas, eh, migrantu krīze. Ne, nevar piekrist šim te terminam, bet kas tad kontrolē robežu šodien? Tā ir Eiropas Savienība dalībvalstis. Kur tad ir cilvēku līdzekļi, finanšu līdzekļi? 13 miljārdi robežas nodrošināšanai kopš 2000. gada. Vajadzētu kontrolēt, kā tiek, kā tiek iztērēti šie Eiropas Savienības līdzekļi. Un dalībvalstis to nedara. Es nesaprotu, kādus jautājumus mēs, mēs sev uzdodam. Un ja ir kaut kas jādara, tad. Uh, vajadzētu novērst to, ka migranti, bēgļi, jo lielākoties mums ir darīšana ar bēgļu krīzi, šodien 60 miljonu bēgļu ir visā pasaulē, Eiropas Savienība ir pārpludināta, eh, tad, ja tā ir jāpieņem 1 miljons, jeb 0,1% no tās iedzīvotājiem. Es sapņoju, ka 18. pants nebūs, lai pārbaudītu to, vai dalību valstis kontrolē savas robežas, bet vai dalībvalstis respektē starptautiskās tiesības, Eiropas tiesības attiecībā uz eh, migrantu tiesību eh, un bēgļu tiesību aizsardzību. Un šeit Eiropas parlamentam vajadzētu virzīt lietas uz priekšu, bet nevis eh, metoties uz priekšu, it kā mēs nāktu klajā ar kaut, kā, kaut ko jaunu, kas pilnīgi neko neatrisinās līdz nākošajam etapam. Merci. Paldies. Iesākumā uh, norādīšu, kā izskanēja vairāki ļoti pozitīvi punkti no Pētera Līzes. Mēs sociālisti to atbalstām, bet atsevišķas lietas, par ko es jau runāju Libe komitejā, un manuprāt ir būtiski piedāvāt grozījumu šajā sakarā, jo tie nav iekļauts ziņojumā. Un šeit ir runa par sadarbību ar trešajām valstīm un darbvienošanās. 53. pāntā ir norādīts, ka e, notiks sadarbība ar trešām valstīm, kā tas notiek šobrīd ar Frontex darba nolīgumu ietvaros. Tas uzliek abām pusēm par pienākumu respektēt patvērumu prasītāju tiesības. Mums nebūs iespēja to pārbaudīt, un šeit tas ir norādīts kā saistošs pienākums, kā jau Pēters to, Nedermilers to norādīja. Parlamentam ir jāvar īstenot kontroli pār šo nosacījumu izpildu. Aģentūrai jā, būtu jāiesniedz gada pārskats šajā sakarā. Turklāt ne tikai komisijai būtu atzinumi jāapstiprina, bet arī parlamentam tas palīdzētu nodrošināt demokrātisku kontroli, kā arī palīdzētu finansēt tehniskās palīdzības projektus trešajās valstīs. Turklāt ir skaidri jāprecizē, ka sūdzību izskatīšanas mehānisms, kas ir norādīts 72. pantā, attiecas uz darba nolīgumiem. To parlaments ir pieprasījis decembra rezolūcijā par Frontex un tiesību sārga darbību. Mēs nevaram šo mehānismu pārveidot par vienkāršu administratīvu procedūru. Šeit ir jāparedz reālas sankcijas pamatiesību pārkāpumu gadījumā. Tāpat trešo valstu novērotāji kopīgajās operācijās uh, arī šis jautājums ir jāskata. Un visbeidzot ir jāstiprina 35. panta nosacījumi pār robežu sārgu apmācību. Pilnīgi noteikti ir jānodrošina visi nepieciešamie rīkli identificēti E, neaizsargāts persons, personas ir īpaši cilvēktiesniecības upurus. Paldies, Anna Gomeša. 2013. gadā es biju ziņojuma autora drošības aizsardzības apakškomitejā par arī krasta apsardzes jautājumiem, un es aicināju veidot Eiropas krasta apsardzes vienības. Un es esmu nu, šokēta par to, kas uh, ir uh, ierosināts šai projektā. Mums ir cilvēktirzniecības uh, problēmas, mums ir ieroču tirzniecības problēmas uz robežām, bet nekas nav teikt šajā ziņojumā. Tālāk uh, uh piesārņojums, tālāk apdraudējums pamata infrastruktūrai arī nekas šeit nav teikt šai ziņojumā. Vienīgais, kas mums rūp, cilvēku deportēšana, migrantu, bēgļu deportēšana. Tas ir uh, izraisa sašutumu. Es uh, piekrītu goja deputātiem, ka tagad mēs šeit veidojam deportācijas aģentūru. Nav arī uh, visu centrā novietot eh, glābšanas un meklēšanas operācijas, kā šīs uh, aģentūras pilnvaras. Un eh, tagad jau veiktās uh, operācijas ir izglābušas 9000 dzīvību pagājuši gadu vien, jo šīs uh, misija balstās uz starptautisko tiesību normām, jūras tiesību normām, un šis ir galvenais uzdevums šai misijai - glābt cilvēkus. Un vidus jūrā darbojas arī militārā operācija, tiek glābts cilvēku dzīves, bet iespējas ir ierobežotas. Tagad mēs redzam, ka cilvēku tirgotāji vienkārši piezvana šiem jūras spēku kuģiem un aicina ierasties un glābt uh, migrantus. Es iestājos par Eiropas krasta apsardz izveidu, bet ne tādā veidā, kā tas šeit ir ierosināts, ne ar uh, šādiem rakstur lielumiem un iezīmēm. Un it īpaši šajā brīdī, kad mums ir šī vienošanās starp Eiropas Savienību un Turciju, nu pēc uh, nometņu apmeklēšanas Grieķijā, esmu pārliecināts, ka tas ir nelikumīgs, uh, amorāls un neīstenojams līgums. Nu, ko mums tagad saka, glābsim Schengenu? Bet vai komisija un padome vēršas pret tām dalību valstīm, kuras ir grāvušas Schengenu, veidojot robežas, slēdzot robežas, un tagad ir izveidojusies šī briesmīgā krīze Grieķijā? Nu, nemuļķosim paši sevi, tas ir kauns, mums jākaunās. Un tādā veidā, ja tiks veidot šī krasta apsārds, tad tā būs deķen, deportācijas aģentūra un ne manā vārdā tas tiks veidots. Skons. Kurāds bild, jā, kolēģi, šajās situācijā mums ir nepieciešams labāk kontrolēt ārējās robežas. Dažas dalību valsts saskars ar spiedienu un ir grūti nodrošināt robežu kontroli šīm valstīm. Un ir nepieciešams solidaritāte, lai kopīgi veidotu uh, Frontex, lai turpinātu glābšanas un meklēšanas darbs, cīnītos pret kontrabandistiem, cilvēku uh, tirgotājiem, pret tiem, kas eksploatē migrantus un bēgļus. Uh, un lai sniegtu atbalstu dalību valstīm, kam ir nepieciešams um, kontrolēt ārējās robežas. Es piekrītu kolēģiem, ka ir nepieciešama lielāka skaidrība. Un tādēļ es augstu vērtēju Fabrikunga ziņojumu. Tur tiešām ir papildus skaidrība sniegta par uh, pienākumu sadalu starp dalību valstīm un Eiropas Savienības aģentūrām. Ir jāsniedz mm, viss iespējamais atbalsts garantējot dalību valstu suverenitāti. Un mums ir izdevies panākt šo līdzsvaru, jo padomē būtu jāpieņem lēmums ar kvalificēto vairākumu pēc komisijas priekšlikuma un dalību valstīm, kas, uz ko tas attiec, ir jāsniedz piekrišana šai operācijai. Nevar uzspiest šos pasākumus dalību valstī. Bet es gribētu uh, nedaudz lielāku skaidrību no referenta dzirdēt. Nu, teiksim, ja dalība valsts nespēja nodrošināt efektīvu ārējās robežas kontroli, neveic operatīvo plānu, tad padome saskaņā ar komisijas priekšlikumu var veikt uh, izņēmumu pasākumus, uh, noteikt iekšējo robežu kontroli uz sešiem mēnešiem, ko var pagarināt uz diviem gadiem. Uh, Jautājums, vai šādā gadījumā varēs izmantot šos Eiropas robežu apsardzes spēkus pret iesaistītās dalību valsts gribu. Es gribētu, lai jūs precizētu šo jautājumu. Es gribu teikt, ka augstu vērtēju šo jauno aģentūru, kuras pienākumos būs arī atpakaļ nosūtīšana. Bet uh, Uh, neatņemot dalību valstīm pieņ uh, tiesības pieņemt galīgo lēmumu par šādu atpakaļ nosūtīšanu. Uh, tāpat ir ļoti svarīgi, lai būtu iesaistīts pamattiesību darbinieku šajā procesā un lai dalību valstīm būtu pienākums nodrošināt aģentūrai aprīkojumu darbiniekus un es uh, Eh, uzskatu, ka šis ziņojums ļoti būtisks un sadarbojos ar kolēģiem. Un tagad vārds Penelī kundzei. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es mm, nesaskatu, ka manu Eiropu spētu aizsargāt šī robežu policija, kuru tagad sauc par atpakaļ atsūtīšanas aģentūru vai pat deportāciju aģentūru. Nu, ir pārsteidzoši dzirdēt, kā cilvēki lieto šādus vārdus Eiropā un ka Eiropas projektam ir jābūt efektīvam un mums ir jārunā par taisnīgumu, par cieņu pret cilvēku tiesībām. Eiropa var darboties efektīvi tikai ar šādiem uh, nosacījumiem. Tādēļ man ir uh, pāris jautājumi, ko gribētu uzdot Pabriku kungam. Es gribētu pateikties viņam par šo ziņojumu un arī Legēri kungam vēlētos pateikties no Frontex aģentūras. Nu, mani īpaši satrauc šajā modernizētajā Frontexā. Uh, pienākumi, uzdevumi vai uh, manevrēšanas iespējas šīm intervences vienībām vai ātrās reaģēšanas vienībām, kuras var iesaistīties atpakaļ nosūtīšanas procesā pat bez uzņemošās valsts piekrišanas. Tā izskatās pat, ja dalība valsts pret to iebilst, ka cilvēki tiek nosūtīti atpakaļ. Vai jūs varētu paskaidrot šo situāciju? Lūdzu. Jo. Ja mēs um, pieredzām to, ka notiek tāds federāls lēciens uz priekšu, kā to minēja kolēģe no ALDE, tad šāda veida lēcieni būtībā valstās uz centralizāciju. Un uh, manā interpretācijā tas nesaskan ar federālisma principu vai jēdzienu. Nākamais punkts - pilnvaras. Izskatās, ka tiek sajaukta cīņa ar terorismu un patvēruma politika. Nu, es nesaprotu, kad Ligērīkums runā par pirmā un trešā pīlāra apvienošanu. Es gribētu saprast, ko viņš ar to domā. Jo um, nav paredzēts nekādas garantijas. Ja aģentūra Eh, kurā viens darbinieks, viens pats darbinieks izskata sūdzības par cilvēku tiesību pārkāpumiem. Kā tad šī aģentūra var veikt gan iekšējo, gan ārējo drošības politiku, ja, teiksim, šīs eh, intervences vienības cīnās trešās valstīs pret terorismu, tad tā jau ir ārpolitika. Paldies! Un pēdējā runātāja Birgit Sirpele. Sir Paldies, priekšsēdētāji, daudz kas jau ir pateikts, un tādēļ centīšos izteikties īsāk. Eh, tātad dalību valstu ārējās robežas ir Eiropas ārējās robežas, un tādēļ mums ir eh, zinām veidā atbildība un ir nepieciešama šāda Eiropas aģentūra. Bet kāds konkrēti ir šīs aģentūras mērķis, tas nav īsti skaidrs. Ja mēs vēlamies šādu Eiropas aģentūru, tad ir nepieciešams vairāk kopīgu noteikumu un arī eh, labāka uh, Uh, sadarbība starp dalību valstīm, jo pretējā gadījumā aģentūras darbi neko, neko nevarēs panākt. Un es vēlētos pievērsties trim jomām. Mēs esam vienisprāts, ka šai aģentūrā ir nepieciešami dažādi eksperti, valodnieki, migrācijas eksperti, um, eksperti ciņā pret noziedzību. Tātad būs gan aģentūras darbinieki, gan dalībvalsts nosūtīti darbinieki. Tālāk uh, piekļuve datu bāzēm. Vai mēs tiešām runājam par situāciju, ka visi šie dažādi eksperti jebkurā laikā varēs piekļūt jebkurai nacionālai vai Eiropas līmeņa datu bāzē, jebkuram mērķa izpildē, vai tā tas būs? Un kāda būs šī piekļuva datu bāzē pilnīga vai tikai meklēt kaut kādus konkrētus um, informācijas vienības? Mums pietrūkst kopīgu noteikumu. Tāpat man satrauc arī uh, izpildu direktora pilnvaras. Izskatās, ka šobrīd viņš nebūs pakļauts nekādai demokrātiskai kontrolē. Un treškārt, runa nav par to, vai mēs ātri varam pieņemt šo lēmumu. Jo kāda jēga šādam ātri pieņemtam lēmumam, ja tā īstenošana praksē dalību valstīs nenotiks? Un kā mēs varam ticēt, ka um, darbinieku nosūtīšana no vienas valsts uz otru būs efektīva, jo šobrīd mēs konstatējam, ka daudzas dalību valstis vispār nenosūta savus darbiniekus uz Grieķiju, lai veiktu reģistrāciju. Mēs visi sakam, ka ir svarīgi reģistrēt visus iebraucošos, lai mēs zinātu, kas ierodas šeit, bet dalību valsts neatbalsta šos pasākums. Kā tad mēs varam uh, Uh, uzskatīt, ka pat tad, ja tiks pieņemts šis tiesību akts, tas tiešām praksē darbosies. Paliek daudz neatbildētu jautājumu. Un mani galvenokārt interesē tās, ja tiek veidot šāda jauna aģentūra, tad mēs veicām kvalitatīvu likumdošanas procesu, nevis sasteigti pieņemam lēmumus. Un vēl viens jautājums, kas tad par visu to maksā šo cilvēku sūtīšanu no vienas vietas uz otru. Uh, vai to visu seks pašreizējais Eiropas Savienības budžets, nu tad man rodas jautājums, cik e, liela naudas summa paliks budžetā pārējām jomām, kur mums nepieciešams finansējums. Tā kā ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu šobrīd. Labi, Nu, ļaujiet man varbūt mēģināt sniegt kaut kādu kopsavilkumu, ja Sīpela kundze ir pabeigus. Un, nu, kas attiec uz budžetu, tad, protams, ietekme uz budžetu būs milzīga. Bet, nu jā, deputāti un ēnu referenti šķiet Visi nāca klajā ar ļoti detalizētu savu viedokļu izklāstu, gan, gan tas, tie, kas pārstāvēja grupu, gan savu. Es domāju, ka referentam tas droši vien piedāvā ļoti daudz informācijas. Es domāju, tas bija visai vērtīgi, lai arī šīs diskusijas bija garas un acīm redzami. Pirmdienas vakars ir vēls, visi noguruši. Es domāju, ka tas tomēr bija vērtīgi, ņemot vērā, cik ļoti īsts laiks mums paredz, paredzēts likumdošanas procesam darbā pie šī dokumenta. Tagad lūšu referentu nākt klajā ar noslēgumu piezīmēm. Es jums gribu atgādināt atgādināt, ka mums šī telpa ir līdz 21.30. Tas negribētu beigu beigās, lai Vikstrēms kundze runā tikai un vienīgi ar mani, un neviens cits vairs šeit zālē nav palicis. Tas būtu skumji. Tātad eh, varbūt varam tā, nu, sistemātiski runāt. Pabrika kungs jums tagad došu vārdu, bet varbūt tomēr, varbūt varu skatīties, varbūt kāds man dod padomu. Bija arī tādi konkrēti jautājumi, daži, nu, pirms jautājumiem bija retoriski komisijai un. Uh, datu uzraudzības iestādē. Bet bija arī kaut kādi tādi jautājumi, bet nezinu, negribētos gan tagad ļaut komisijai stundām ilgi runāt par to, kas te tika pateikts. Viņi varbūt varētu tomēr kaut kādas īsas atbildes, pavisam īsas atbildes sniegt uz kaut ko, kas palicis prātā. Tātad pavisam īsi došu vārdu komisijai. Legērīkungs arī ļoti uzmanīgi klausījās tajā, kas tika teikts, un tad pēc tam gan došu vārdu referentam, ja piekrītat, ja, vai piekrītat, ļoti labi. Tātad vispirms te Koisterkungs, tad Legērīkungs, un tad Pabrika kungs izteiksies. Nu, kolēģi, uzkavējieties, nu, gan vēl mazliet, lai dzirdētu šīs piezīmes, lūdzu priekšstādātāji, paldies. Centīšos izteikties īsi, bet, nu, jāsaka, es nevienmēr es sapratu jautājuma raksturu, vai tas tad ir retorisks vai nē, varbūt atbild. Nē, nu, retoriski sapratu tos, par ko viņi vienkārši teica, ka viņi iesniegs grozījumus un viss, bet vienkārši varbūt tāds reāls jautājums. Divas, trīs minūtes jums. Nu, centīšos centīšos izskriet cauri šiem jautājumiem, ko esmu pierakstījis par kopīgu atbildību un vai tas varētu novērs, novest pie tā, ka atsevišķi elementi varētu e, izpa, iz, izpalikt no jebkādas atbildības. Nē, nu, kad runājam par kopīgu atbildību, tad primāra atbildība tik un tā par ārēju robežu pārvaldību paliek dalībvalstu ziņā. Un visi uzdevumi un kompetences, kas piekrīt aģentūrai, ir skaidri un gaiši izsmeļoši iekļautas priekšlikumā. Tātad ir vajadzētu vienmēr būt skaidram, kas ir atbildīgs. Nu, piemēram, ja runājam par cilvēktiesībām, cilvēktiesību aizsardzību, tad jāsaka, šeit nav nekādu tādu apiešanas iespēju. Nē, tekstā vienmēr skaidri pateikts. Septītajā pantā, ja tur kādam tas šķiet neskaidrs, mēs varam to, protams, koriģēt, bet visā citādi visam jābūt ar noteiktam. E, meklēšana un glābšana jūrā, jeb search and rescue, nu, to pieminēja vairāki runātāji. Saskaņā ar uzdevumu aprakstu aģentūrā 7. pantā mēs skaidri šeit runājam par humānu krīzes situāciju un meklēšanu un glābšanu, kas ir daļa no rīcības, uh, ko īsteno aģentūra. Kvēljo kungs runāja atsauce uz 2014. gada jūras tiesību likumu. Tas skaidru un gaišu 15. pantā operatīvā plāna kontekstā ir pieminēts. Mēs neesam aizmirsuši, ka pastāv dalību valstīm arī pienākums respektēt šo regulu. Un eh, aģentūrai tāpat, tad, kad tā īsteno operatīvo plānu. Vairāki deputāti arī teica, kas notiek tad, ja ir vajadzīgs steidzam rīcību saskaņā ar 18. pantu un dalībvalsts nav gatava, nevēlas sadarboties. Nu tad te ir jābūt ir skaidrībai. Frontex un šī jaunā aģentūra nevarēs nosūtēt savus spēkus, ja dalībvalsts teiks nē, ja tā nesadarbosies pie operatīvā plāna izstrādes un nedos skaidras instrukcijas par šo spēku klātbūtni. Tātad suverenitāte beigu beigās vienmēr tiks ievērota. Bet mēs tepat laikā priecājamies redzēt, ka gan referents, gan arī padomas pārstāvs eh, faktiski iet vienā virzienā, sakot, ka vajadzētu nu, 28. pantā varbūt Schengenas, kur runās par Schengenas kodeksa darbu, nosacījumu, ka, ja dalībvalstī ir nepieciešama palīdzība un šī dalībvalsts šādu konkrētu rīcību, kas jāveic, neveic, tad tādā gadījumā komisija var likt priekšā rekomendāciju padomē uzsākt steidzamu darbību ārējo robežu kontrolas kontekstā. Tālāk. Gribēju arī atgādināt, kādi ir tie svarīgākie skaitļi. 2016. gadam subsīdijas Frontex ir 238 miljoni, Un tas bija jau ņemot vērā palielinājumu saskaņā 2000, no, salīdzinot ar 2015. gadu, lai spēcinātu Poseidonu un Tritonu operācijas un varētu glābt vairāk dzīvību uz jūras. Izmantojam to kā pamatu līdz 2020. gadam vajadzētu nonākt pie 322 miljoniem. Tātad tālāks palielinājums, bet nu, es tomēr to nesauktu par tādu milzīgu palielinājumu salīdzinot ar to līmeni, kas ir šobrīd. Attiecībā uz darbiniekiem tiek paredzēts, ka būs palielinājums no 400 uz 1000 darbiniekiem. Protams, tas notiks pakāpeniski gadu gaitā tā, lai aģentūra varētu uzņemt, absorbēt visus šos jaunos darbiniekus. Par budžetu runājot. Bija arī doma radīt atsevišķu budžeta līniju. Nu, jāsaka, šai jomā es neesmu īpaši eksperts, eh, bet šķiet, ka finansiālā autonomija šīs aģentūras gadījumā varētu tapt ietekmēt. Varbūt mums ir uzmanīgāk jāpaskatās uz šo ideju, jo parasti ir tā, ka ir viena budžeta līnija vienai konkrētai aģentūrai. To tad kontrolē arī parlaments, nenoliedzam, tas arī ir iespējams saskaņā ar vienoto programmu plānošanas dokumentu. Uh, kur ir gan ikgadējies, gan daudz gan komponents, tāpat arī darbības ziņojums, ko aģentūra pie, piesniedz parlamentam. Tālāk tika uzdot arī ļoti konkrēti jautājumi par 28. pantu. Informācija, ko aģentūra varētu piedāvāt dalību valstīm atpakaļ nosūtīšanas gadījumā. Mēs to uzskatām par vispārīgu atsauci, par informāciju kā tādu, kā tādu ģenerisku koncepciju Nu, tātad tā ir informācija, kas nepieciešama, lai jūs saņemtu, piemēram, ceļošana, izceļošanas dokumentus un tam līdzīgi. Nu, un tad šīs reģistrēšanas punkti, jeb šie hotspots, jeb krīzes punkti. Gan referents, gan padomas pārstāvis teica, ka šī politiskā, kon, šīs punkta koncepcija būtu tad attiecīgi jāpārvērš konkrētā definīcijā tekstā. Uh, Tāpēc gan Pabrika kunga ziņojumā, gan padomas kompromisa tekstā parādās vēlme izstrādāt definīciju, bet, nu, būsim, eh, runāsim skaidru valodu. Ja kāda dalībvalsts sastopas ar šāda veida augstu spiedienu pie ārējām robežām, tad šī krīžu punktu pieeja var tikt izmantot, bet faktiski šie krīžu punkti. Uh, var atrasties arī pavisam citā vietā, kur šie cilvēki tiek noso, nosūtīti. Nu, piemēram, cilvēki tiek izlaisti krastā kaut kādā vienā konkrētā ostā, bet pēc tam viņi tiek nosūtīti uz centru, jeb reģistrēšanas punktu, kur tiek veikta veselības pārbauda, identifikācija, pirkstu nospiedinojumšana. Tas var atrasties pavisam citā vietā. Bet nu, tas tad būs atkarīgs no definīcijas. Redzēsim, ar kādu definīciju varēs vienoties savā starpā padomu un referentu kungs. Uh, un kā to visu tad varam pārvērst pēc tam konkrētā likumdošanas tekstā. Jūs vēlējāties, lai izsakos īsi priekšādātājs. Es ceru, ka tas bija gana īsi. Es ceru, ka atbildēs uz tiem konkrētākajiem jautājumiem. Jā, es atvainojos, atvainojos, ka jūs steidzinu, bet vienkārši deputāti pamazām sāk doties prom un vēl arī pabrika kungam jāizsakās. Es ceru, ka tas nav man atbilžu dēļ, ka viņi dodas prom. Ligērija kungs, es zinu, ka jūs apmeklēsiet ēnu referentu tikšanos. Šī iemesla dēļ nedošu jums vārdu, bet labi, ka jūs uzklausījāt deputātus un varbūt tad jūs varēsiet viņiem atbildēt uz konkrētiem jautājumiem. Nē, nu tomēr tagad varbūt. Well, thank you, Mr. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar aģentūras lomu drošības jautājumu risināšanā pie ārējām robežām. Aģentūras loma šobrīd ir ne tik vien ierobežot vai uzraudzīt migrāciju, ir īpaši likumīgo migrāciju, bet te ir arī tāda loma, kas tai ļauj cīnīties par organizēto noziedzību un arvien lielākā mērā uh, piedalīties arī cīņā pret terorismu. Vēlos dot jums pāris piemērus. Pavisam nesen šī aģentūras loma tika izstrādāta un tika teikts, ka lūk, mums ir vajadzīgs skaidrāks juridiskais ietvers šīs lomas izvēršanai. Tad runājam par kopējo risku indikātoru piemērošanu pie ārējām robežām. Pēc pagājušā gada terorismu uzbrukumiem padomu izstrādāja, pieprasīja komisijai izstrādāt kopā ar Eiropalu tā sauktos kopējā riska indikators, jeb rādītājus, lai identificētu potenciāli pastāvošus ārvalstu cīnītājus un viņu ierašanos valstī. Tātad nerunājam šeit par, eh, par mūsu pašu pils, nevis par ārpil, citu valstu pilsoņiem, bet gan par ES pilsoņiem, kas atgriežas Eiropā, e, nu, vai kas ir dodas prom uz šīm valstīm, kur viņi varētu tad tapt apmācīti, kļūt par teroristiem, un pēc tam viņi atgriežas šeit Eiropas Savienībā. Frontex saņēma lūgumu piedalīties šai darbā, jo tīpaši tāpēc, ka mēs izstrādājām programmas par paraugu prakses e, informācijas apmaiņu lai šo praksi izvērstu tālāk arī pie robežšķēršošanas punktiem, un te es nerunāju tikai par krīzes punktiem, jeb ne, nelikumīgajiem migrantiem, nē, es runāju par robežšķērsošanas punktiem, kur eh, normāli ceļotāji, likumīgie ceļotāji šķērso robežu, nu vienalga, vai tas būtu lidostā, uz zemes vai jūrā. Lūk, tāds piemērs. Bet tāpat arī esam izveidojuši sadarbību ar Eiropolu Un e, nākotnē, ja būs tāda brīva pārvietošanās telpa, tad ārējā robeža var tikt izmantot, un tā arī vajadzētu tā tapt izmantotai kā filtram, kas ļauj izfiltrēt iespējamos draudus. Un es nerunāju tikai par migrantiem vai ārvalstniekiem, nē, bet, nu, lūk, ir kāds Eiropas pilsonis, kas tiek meklēts, kas ir meklēšanā, nu, kādā kārtības sargājušajā iestādē, kādā dalībvalstē, tad ir nu, ārkārtīgi skumji, ka mēs nevaram viņu pie šīs ārējās robežas aizturēt tajā brīdī, kad šī persona cenšas pamest Eiropas Savienību. Un ja Frontex uzdevums ir atbalstīt dalībvalstis, pie ārējām robežām, robežas čēršošanas punktos vai tās augtajos krīzes punktos, jeb hotspots, tad tādā gadījumā šīs aģentūras loma, protams, ir sadarboties ar tiesību sargājošām iestādēm, tādām iestādēm kā muita, policija, tāpat arī nodot piedāvātām zinām informāciju un datus, tālāk nodot to Eiropol, Eirojust. Un tā ir joma, kur, kuras ietvaros mēs varam izstrādāt visaptvarošu pieeju. Uh, lai nav te kaut kādi pirmie vai trešie pīlāri, bet lai ir viens konkrēts mērķis, un tas ir nodrošināt atbilstīgi funkcionējošu ārējās robežas kontroli. Par atpakaļ nosūtīšanas politiku. Var tikai un vienīgi apliecināt, apstiprināt to, ko teica komisijas pārstāvis. Frontex loma un iespējams nākotnē arī šīs jaunās aģentūras loma ir īstenot eh, politiķi, palīdzēt dalībvalstīm īstenot atpakaļ nosūtīšanas nolīgumus ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Pa, te, protams, svarīga ir identificēšana, un tā ir šī saikne ar krīzes punktu pieeju. Jo, ja migranti netiek atbilstīgi identificēti vai reģistrēti šajos krīzes punktos, tad atpakaļ nosūtīšana nav iespējama. Bet krīzes punktos jāsas, jāsavāc konkrētie personas dati, un tad tos tālāk var izmantot uh, un tas var palīdzēt identificēt šos cilvēkus arī atpakaļ nosūtīšanas nolūkiem. Un aģentūra jau ir sākusi piedāvāt palīdzību dalību valstīm ceļojumu dokumentu un izceļošanas atļauju nodrošināšanā. Lagerīkungs, Es gribētu pielikt punktu jūsu teiktiem šobrīd rīt, jūs būsiet ēnu referenta tikšanās laikā klāt, varēsiet vairāk pastāstīt, ko jūs par to visu domājat. Paldies par visu, ko jūs teicat, vienkārši mums ir laika ierobežam, tāpēc gribu tagad dot vārdu pabrikungam, kamēr vēl kāds vispār šeit ir klāt. Pabrikungs, lūdzu, jums vārds. Thank you, Chairman. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģi par komentāriem, par uzdotajiem jautājumiem. Domāju, ka daudz jautājumu jau šodien ir tik atbildēt no komisijas puses Daudzi no jūsu jautājumiem detalizēti ir tikuši skatīti tikšanās reizēs starp mani ēnu referentiem un citiem klātesošajiem. Un noslēgumā es vēlos piebilst, ka, protams, darbs turpinās un būtu naivi domāt, ka šodien mēs pieņemsim tekstu un ķersimies pie darba. Darbs turpināsies un pilnīgi visi labi pareizi priekšlikumi tiks detalizēti izrunāti ar referentiem un citiem dalībniekiem. Bet tomēr nu, gribu aicināt jūs nepazaudēt kontekstu tulkojumā. Pirmkārt, mums ir jāsaprot, un es tos atkārtoju no paša sākuma, ka Eh, šīs nav zāles visām slimībām. Mēs nevaram visas problēmas atrisināt tikai ar vienu dosie par aģentūru. Ir jāsaprot, ka šis ir viens solis uz priekšu, un ja mēs to spērsim, tad mēs varēsim spērt nākošo. Tāpat arī Sipels kundzei vēlos sacīt, ka ja mēs šo tekstu pieņemsim, uh, tas tiks īstenots, jo mums tas ir nepieciešams, un es tām ticu. Tāpat arī es piebildīšu, ka mums ir nepieciešams efektīvs kompromiss parlamentā, jo mūsu parlamentā ir ļoti atšķirīgas grupas, dažas no tām gribētu atjaunot valsts robežas, atsevišķas grupas Eh, pieturās pie Džona Lenona dziesmas Imagine, ka mums nav vajadzīgs nekādas un nekur robežu kontrolas, bet mums ir jābūt efektīviem un jāatrod šis kompromiss, un tas ir jāizdara relatīvi visā laikā, jo neizlēmība, kavēšanās un lēnums nevienmēr garantē labu lēmumu pieņemšanu. Runājot par citiem jautājumiem Mēs varēsim pie tiem atgriezties tādi, kādi būsim tikušies ar ANU referentiem, un es domāju, ka mēs kopīgi varēsim mētuvāko mēnešu laikā tekstu uzlabot, lai lielākā daļa no mums ar to ir mierā. Tāpat arī Lauristīnas kundze vairākus jautājumus eh, pieminēja, kas, manuprāt, ir būtiski. Paldies, Pabrikungs! Kā es sacīju, termiņi ir īsi, grozījumi ir jāiesniedz 20 līdz 20. aprīlim pulksten 14. Es vēlos cik īpaši pateikties deputātiem un referentiem, kuri ir strādājuši pie šiem jautājumiem un kuri piedalījās šajā diskusijā Strasbūrā pirmdienas vakarā. Un tagad, tagad pakāpsimies atpakaļ pie darba kārtības pēdējā punkta kas ir trešo valstu pilsoņu iebraukšanas nosacījumi studijām, apmaiņā. Referenti ir Cecīlija Vikstrēma. Cecīlija, vai esi gatava uzstāties? Cecīlija, vai tu jau esi ap. Uh, apēdu savu enerģijas batoniņu. Ievada nebūs grozījuma iesniegšanas termiņš ir 13. aprīlī. Cecīlija vārds tev paldies, Klod. Tā kā daudz no jums atstāja zāli, es tomēr ceru, ka tie, uz kuriem šis jautājums attiecas, paliks uzkavēsies vēl pāris minūtēm. Mēs pirms kādu laiku jau runājam par studentiem un pētniekiem Un pēc triloga apstiprināšanas ar plašu vairākumu pirms dažiem mēnešiem mēs varējām runāt par citiem jautājumiem, taču šoreiz vēlreiz vēlos izmantot iespēju pateikties komisijai, Luksemburgas prezidentūrai un it īpaši visiem ēnu referentiem. Tā kā ir panākta politiska vienošanās, mēs juridiski strādājam ar tekstu un padome ir nesen pieņēmusi teksta galīgo versiju. Tas nozīmē, ka bumba ir atkal mūsu lauciņā, lai mēs pabeigtu darbu pie paketes. Balsojums paredzēts komitejā 28. aprīlī un plenārsēdē maijā. Kolēģi, pilnīgi nekas no direktīvas būtiskajām daļām nav grozīts šajā tehniskās pieslīpēšanas laikā. Tikā pieslīpēts teksts, eh, vārdi, formulējumi, komati, bet eh, mums ir tieši tāds pats politisks rezultāts Eh, kā bija tekstā pēc trilogiem. Tas ir pats par sevi saprotams, tomēr to atkārtoju vēlreiz. Šis ir nepieciešams tehnisks solis, lai mēs varētu pabeigt darbu pie dosjē agrīnā tre, tre, otrā lasījuma procedūrā. Tas ir jādara pat, ja mums likās, ka viss ir jau gatavs. Kolēģiem saņems balsošanas norādes, kā tas bija priekšējā balsojumā. Es ceru, ka visi atbalstīs šo svarīgo iniciatīvu, lai mēs varētu piesaistīt vispožākos, vislabākos studentus un pētniekus, un lai mēs turpinātu būt konkurētspējīgi modernā globalizētā pasaulē un ar direktīvas palīdzību. Es ceru, ka mums izdosies panākt labu priekšlikumu, lai atvieglotu procedūru un mazinātu birokrātiju tiem, kuri vēlētos doties uz mūsu kontinentu. Tāpat jāpasvītro arī tas, ka dalībvalstis saņem rīkus, lai nepieļautu nekādu sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu. Tālāk piebildīšu, ka direktīvas apjoms tiek eh, tiek paplašināts uz stažieriem un citām obligātām kategorijām. Iekšējā mobilitāte būs atvieglota gan studentiem, pētniekiem un ģimenes locekļiem. Ģimenes locekļiem būs tiesības strādāt Eiropas Savienībā un studentiem būs palielināta piekļuva darba tirguma. Tagad mēs ieviešam sistēmu, kas dos iespēju studentiem un pētniekiem uzturēties jur, eh, legāli vismaz 9 mēnešus pēc tam, kad ir pabeigts studijas, lai atrastu darbu un uzsāktu biznesu. Un tādā veidā mēs varētu pilnībā izmantot šo radošo garu potenciālu. OPER strādājošie tiek iekļaut direktīvā, pat ja tā ir papildu kategorija, bet pirmo reizi mēs OPER strādājošos iekļaujam jebkurā juridiskā instrumentā, kas nodrošina šiem cilvēkiem juridisku aizsardzību. Ir ļoti nozīmīgi nodrošināt cilvēkiem pamatiesības. Mūsdienās, kad debats pār migrāciju koncentrējas uz patvērumu migrācijas acīm redzam un saprotam iemeslu dēļ, ir ļoti svarīgi pakāpeniski sagatavot eh, stabilu likumdošanu pār legālo migrāciju, un tāda ir šī pakete. Es vēlreiz gribu pateikties jums, un tā kā ir jau ļoti vēl stunda, un mēs esam šo jautājumu jau apsprieduši agrāk, es cerīgi raugos uz pozitīvu balsojumu rezultātu. Paldies, Cecīlija! Es jau norādīju termiņš grozījumiem un legālās migrācijas pak, e, dosie ir ļoti sarežģīti. Es tiešām vēlos uzteikt tavu veikumu un pateikties tiem deputātiem, kuri palika savās vietās un uzklausīja šo pēdējo darba kārtības punktu. Pat uh, kāds gribēja izteikties, nē, es pat varētu dot vārdu. Jūs, bet jūs lieliski izsakāties ar savu ķermeņa valodu, lieliski, Cecīlija. Vai klātesošie gribēja ko sacīt ļoti īsēna Marija Koraca, tā kā esmu no vislielākās politiskās grupas domāju, kā tautas partija tiesības izteikties, bet tas ir tikai, lai apsveiktu šo regulu um, apsveikt referentu un uzteiktu viņu pār lieliski paveikto darbu. Es uh, vēl piebildīšu, ka šeit nav runa par vēl vienu migrācijas uh, ceļu atvēršanu uz Eiropu, bet šeit ir cīņa pa, pār talantu piesaisti, kas Eiropas Savienībā tik ļoti vajadzīga. Tas attiecas uz izaugsmu darba vietām, un mēs būsim sasnieguši un panākuši labu kompromisu, kas vienkāršo šo procedūru, un, manuprāt, ir apsveicami. Tas, ka studentiem būs iespēja uzturēties Eiropā pēc e, stu, studijām, apmeklēt dalību valsts, jo tas bija problemātiski iepriekš. Paldies priekšsēdētāji, es izteicos ļoti īsi. Un tagad Fajona un Marija Kristīne Veržjā. Anna Marija uzsāka un atvēra durvis turpmākai diskusijai, un es vēlos kā referenti pateikties Cecīlijai par paveikto darbu. Šis ir viens no retajiem dokumentiem, kas atver drošus un juridiskus veidus, kā cilvēki var nokļūt Eiropā. Es zinu, Cecīlija, ka tu esi paveikusi lielisku darbu, tas bija sarežģīts kompromiss visiem, bet tas ir praktiski panākts. Paldies! Paldies, Tāņā! Un Marija Kristīna vēl. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos īsi. Vēlreiz eh, apsolos izteikties īsi. Goe! visā eh, bieži skarbi izsakās par Eiropas Savienības migrācijas politiku, bet šeit šajā gadījumā būs tikai viena problēma, lai nobalsot par šo tekstu, kas ir iecerēts pareizā virzienā. Es gribēju tikai norādīt, ka ņemot vērā pārējās Eiropas politikas migrācijas ziņā, es domāju, būtu jāpieliek nedaudz vairāk pūliņu piesaistot jaunos talantus, jo šodienas realitāte ir tā, ka daudzi dienvidu valstu jaunieši dodas studēt uz Austrāliju, Kanādu Savienotajām valstīm, Turciju un nevis uz Eiropas Savienību. Manuprāt, šis teksts ir solis uz priekšu citām migrācijas politikām, un tas no manas puses ir viss. Paldies, Marija Kristīne, ļoti pareizi norādījāt, un Anai Gomešai pēdējais vārds. Jā, es arī gribu piebilst, ka cilvēki ar savām zināšanām varēs atgriezties valstīs, palīdzēt to atjaunot. Nē, manā valstī, Portugālē, ir bijis students no Sīrijas, kurus uzaicināja priekšējais prezidents Sampaju, uh, un viņi ir kompetenti, ar nepieciešamo kompetenci, lai pal varētu palīdzēt savas valsts atjaunoties. Šeit ir un ne tikai par mūsu interesēm, bet par attiecīgo valstu interesēm, kad tur iestāsies mirs. Tāpat arī ļoti svarīgi ir tas, kā. Ne tikai, kā Taņa teica, tas ir nozīmīgs juridisks, legāls ceļš imigrācijai, bet arī Ņemot vērā, piešķirot prioritāti ģimeņu apvienošanās gadījumiem, to mēs arī esam padarījuši par prioritāti. Paldies! Paldies, Anna. Ļoti pozitīva. Vai ir vēl citi jautājumi? Citi jautājumi nav. Nākošā sanāksme ir paredzēta. Otradien, 12. aprīlī, pulksten 11.15. Paldies, kolēģi. Paldies, Cecīlija.